Ja, meine Damen, meine Herren, ich eröffne die Nachmittagssitzung des Haushaltskontrollausschusses. Sveicināts, dāmas un kungi. Un man prieks jūs redzēt, mēs varam uzreiz arī ķerties pie mūsu pamatjautājuma - budžeta kontrolas tiesības. Šodienas pēcpusdienā, protams, mēs esam uzaicinājuši arī Rietumbalkānu valstis, un man prieks redzēt eh, parlamentu pārstāvis un deputātus no Albānijas, Bosnijas Hercegovinas, uz bijušās Dienvidslāvijas Republikas Maķedonijas, Kosovas, Melnkalnes un Serbijas. Esiet sveicināti, draugi, prieks jūs redzēt. Un uzreiz varbūt daži tehniski paziņojumi. Ja jūs vēlaties piedalīties debatēs, tad aicinātu pirmkārt jūs pieteikties, izmantojot šīs uh, pieteikuma uh, lapas. Te gan ir zinām tāda sarežģītība ar tieši izcelsmes valsts norādīšanu, bet tur viss ir tā kā iespējams, lūdzu to atzīmējiet un iesniedziet sekretariātām. Mums ir uh, 29 deputāti budžeta komitejā, budžeta kontrolas komitejā un uh, arī tāpat arī aizvietotāji. Un šo pēcpusdienu es vēlētos sākt īsi pastāstot, kā mēs redzam, protams, savu darbību, kas ir uh, mūsu uzdevumi un kā mēs strādājam. Tātad Eiropas Savienības darbības līgumā ir skaidri noteikts arī mūsu uzdevums apstiprināt uh, komisijas budžetu attiecībā uz visiem kontiem, visiem norēķiniem budžeta kopumā, kas sasniedz 70 miljardus eiro. Tātad budžeta kontrolas komiteja ir tieši uzdevums nodrošināt šo budžeta izpildes apstiprinājumu. Tātad mēs skatāmies, kāds ir plānotais budžets, gadskārtais budžets un nākošā gada budžeta izveide, un tālāk vienmēr ir paralēli. Tātad nākošā gada sagatavošana un tātad ir lielie Eiropas parlamenta uzdevumi, bet tas ir sadalīts pa trim dažādām komitejām. Varbūt, ka tas varbūt ir nedaudz jums skatlīgs dīvaini, bet lūk, tā mums Eiropas parlamentā ir nodalīts, un mēs esam budžeta kontrolas komiteja, un es jau 14 gadu strādāju šajā komitejā. Un man faktiski mana pieredze liecina, ka šāda nošķirtā budžeta sadale ir ļoti pārdomāta un veiksmīga. Jo bieži vien jautājums, kad vienmēr ir jautājums, uh, kam vēlamies naudu tērēt, ko mēs no tā iegūsim. Un bieži vien ir tā, ka budžeta komisijas Uh, locekļi cīnas par desmit miljoniem eiro, bet pēc, pēc tam nāk budžeta kontrolas komiteja, kas jautā, bet ko mēs no tā esam ieguvuši, no kā, ko no tā ir ieguvuši iedzīvotāji. Tad mēs esam tie, kas vienmēr seko tam, lai nauda tiktu iztērēta pareizajiem mēķiem. Un tas ir absolūti svarīgāks uzdevums, manuprāt, kas arī ir parlamentam jāizsniedz. Mēs tieši to veicam. Un mēs, protams, visu laiku arī esam ciešā sadarbībā arī Rietumbalkānu valstīm. Pavisam nesen devāmies vizīte uz Albāniju. Un arī mēs vēlamies doties turpmāk arī uz citām valstīm, un es savu prieku sagaidu mūsu turpmāko sadarbību. Tātad mūsu komiteja visu gadu skata iepriekšējo budžetu gadu. Uh, nu pat esam noslēguši darbu pie 2016. gada un tā ķeramies pie 2017. gada budžeta kontrolas. Mēs redzam, ka faktiski te ir desmit Eiropas iestādes iesaistīts, Eiropas komisija pat lielākā, tālāk parlaments, padome, Eiro padome, revizijas palāte, Eiropas Savienības tiesa, reģionu komiteja, ekonomiko sociālo lietu komiteja, ombuds, tāpat arī ārējais darbības dienests, Kopumā tas ir desmit iestādes, kurām ir katrai sava administratīvais budžets. Un turklāt vēl komisijai ir šis operatīvais budžets ar atsevišķām programmām. Un lūk, šis operatīvais budžets ir eh, mums pats lielākais darba eh, kodols, ka mēs trekojam, bet tāpat arī mēs varam kopā ar visām citām desmit iestādēm. Turklāt mums ir 36 decentralizētās aģentūras, 17 joint undertakings uh, iestādes, uh, kas nozīmē, ka mums ir uh, privātās partnerības programmas, eh, kas arī, protams, nozīmē atkal ir papildus budžeti, kas ir jākontrolē, un mēs tam visam sekojam. Lūk, tas ir mūsu darba galvenais kodols, un eh, līdztekus mēs arī organizējam uzklausīšanas, eh, cieši sastrādājamies ar revīzijas palātu. Un faktiski viņiem jūs ļoti atbalsts, jo viņi izveido šo darbu pamatu kas arī nostiprināts Eiropas Savienības darbības līgumā, viņiem ir skaidri uzticēts uzdevums. Reizes gadā viņi arī skaidri parāda, kuram fondam ir šie pieļautās kļūdas kvotas. Tas citiem vārdiem nozīmē, cik daudz naudas ir iztērēts nepareizi, neatbilstoši nolūkiem mērķiem. Un šī kļūdu kvota īpatsvars ir jābūt mazākam par 2% bet, diemžēl, tas ir galvenokārt starp 2,5 līdz 5% šīs kļūda īpatsvars. Un struktūra fondiem tas parasti ir 5%, tagad mums ir izdevies to samazināt zem 5%, tātad ilgartējais darbs, sagatavot rekomendācijas, ieteikumus, mēs esam panākušus uzlabojumus. Tā kā tā ir tā labā ziņa. Mēs arī mm, organizējam visbiežāk savas komitejas sanāksmes, jau 102 komitejas mums ir bijusi sanāksmes šīs sasaukuma periodā. Un četru gadu laikā tas nozīmē, tam sagadojuši vairāk nekā 250 ziņojumus un vēl sagadojuši arī 305 atzinumus par visdažādākiem jautājumiem. Katru gadu mēs arī organizējam četrus uh, eh, izbraukumu komitejas uz Eiropas Savienības dalībvalstīm un vienu vai nu kandidātu valsti un arī ārpus Eiropas Savienības kopā ar Eiropas darbības dienestu. Uh, visciešākā veidā skatot, kur ir arī komisijas noteiktās prioritātes attiecībām trešajām valstīm. Un mēs arī sagatavojam šos atzinumus un organizējam darba seminārus. Arī neredz saucam par uzklausīšanām. Tāpat arī pasūtam pētījumus. Mēs līdz šim esam pasūtījuši 19 pētījumus, kas arī atspoguļo Eiropas Savienības budžeta iztēriņus. E, Tālāk, tā budžeta grāmata, jeb mūsu tāds kodeks, ir, protams, kā ir noteikti finanšu regula, uh, kas skaidri nosaka, kādā veidā tiek tērēta Eiropas Savienības līdzekļi. Un šī budžeta grāmata, kā mēs to saucam, visiem iestādēm, kas tērē, kas atbildīgs par tēriņiem, ir absolūti svarīgi, jo 14% no visiem ierēģiem ir tieši vai netiešā veidā saistīti ar budžeta tēriņiem. Tam seko. Un vienmēr sekoties atkal pasvītrot mūsu darba reglamentu. Uh, Bet nu, mēs arī apzināmies daudzās problēmas un reaģējam uz tām. Un tālāk tad atkal iesaistām revizijas palātu. Vēl papildus mēs esam atbildīgi par Eiropas investīciju banku. Un kopā ar ekonomikas lietu komiteju mēs tieši arī piedalāmies lēmumu pieņemšanā, kāda veida investīcijas Eiropas Investīciju banka var veikt un kāds rezultāts mēs no bankas sagaidām. Mēs arī kontrolējam bankas darbību, pieprasot ziņojumus un gadu pārskatus, tad arī gadu finanšu pārskatu. Mēs esam atbildīgi par eh, krāpšanās apkarošanu, un tādēļ tieši sadarbojamies ar OLAF, Eiropas iestādi cīņā pret krāpšanos un korupciju. Un, lūk, tā ir mūsu tāda vēl viena darbības nozare. Tad vistiešāk jums, protams, arī saprot, ka mums ir sazobē ar Eiropas revīzijas palātu, eh, kur mēs arī ieceļam šos eh, revīzijas palātas tiesnešus Un tādēļ sapratīsiet, ka mums, protams, ir ļoti plašs darbības spektrs. Mēs, protams, strādājam ļoti precīzi pie konkrētām problēmām. Tātad mēs vienmēr pēršam uzmanību, kur kaut kas nedarbojas. Tātad tas ir mūsu uzdevums - dot mūsu tādu atbalstu un uzlabot lietas, kas līdz šim nedarbojas. Kā es saku, tas viss tiek apkopots tādā gata uh, budžeta izpildes ziņojumā, kolēģis Celers, kurš ir bijis tieši 12.6. gada budžeta izpildes eh, referents, viņš jums noteikti vēl precīzāk izstāstīs, kāds viss notiek. Tātad katrai aģentūrai ir 36 aģentūras. Katrai aģentūrai sagatavo savu ziņojumu. Mēs tad eh, budžeta um, komitejā izstrādājam šo ziņojumus. Tas nozīmē, ka, sagatavot, ka mēs sagatavojam faktiski 52 ziņojumus, jo es atceros, ka ir joint undertakings. Uh, ko mēs strādājam kopā un kopā izveidojuši šis skaits tātad aģentūras, plus joints undertakings, ko Eiropas komisijas programmas, un tam katram seko atsevišķais ziņojums, ko mēs skatām ļoti rūpīgi. Katram ir savs referents. Faktiski to mēs esam nokopējuši no Vācu parlamenta, kur arī zinām sistēma, kas nozīmē, ka sadalam šo gan pēc politisko gripu lielumu, uh, Mm, un referents tad ir atbildīgs par ziņojumu sagatavošanu un tālāko virzību caur visu mūsu likumdošanas procesu parlamentā. Un, attiecīgi, piesaistot arī citas uh, eh, iesaistītās komitejas, kuras sagatavo atzinumus. Un tālāk tas ar balsošanas kārtību vai nu tiek iekļauts vai noraidīts ziņojumu galaversijā. Uh, Un tādēļ arī, protams, ir ļoti svarīgi, ka parādās ziņojumā konkrētā referenta vārds un uzvārds. Un tas tiek saukts arī viņa vārdā uzvārdā. Ja, der Ausschuss besteht aus, äh, aus, sieben, aus sieben Fraktionen. Tad mūsu komitejā darbojas septiņas politiskās grupas. Katrai komitejai ir savs koordinators, un, uh, un faktiski līdz to tas ir arī veids, kā katra politiskā grupa vēl arī iesniedz savus ierosinājumus par darbu vizītēm, pētījumiem, nu, tātad visiem darba prioritātēm. Man pa labi sēž sekretariāts, tātad ir ierēģi, parlamenta ierēģi, kas uh, mums palīdz mūsu uh, parlamenta darbā, un uh, papildus mēs uh, arī no kreis no manis sēž mani kolēģi, šobrīd tā ir kolēģi Lebolova, kas ir uh, liberāļu, uh, Eh, politiskās grupas eh, vicepriekšsēdētāji, tālāk arī kolēģis Karis ir no zaļiem. Tātad arī mūsu sociāldemokrāta pārstāvis ir kā vicepriekšsēdētājs, un es pat pārstāvu tautas partiju. Nu, kā es kļuvu par priekšsēdētāju? Nu, lūk, tas vienmēr ir atkarīgs no tā, kā mums ir šī vispārējā parlamenta sistēma, skatot eh, parlamentu ievēlētās partijas, līdz ar to izveidotās politiskās grupas, un mēs ievēlam komiteju priekšsēdētājus uz divarpus gadiem. Uh, Un tātad tas ir parasti sadalīts arī starp politiskām grupām, cik komiteju priekšsādātāju kurai grupai pienāks. Un, attiecīgi, tad eh, mums ir zinām tāda punktu sistēma, kas ir, protams, arī mums galu galā ir 32 eh, parlamentu komitejas, 751 deputāts, un tātad mēs saprotam, ka līdz ko izstāsies ar apvienotā karaliste 2019. gada 9. martā, tad mums arī attiecīgi mainīsies nedaudz šis sadalījums. Tad būs tikai 705 deputāti, un paskatīsimies, protams, kā tas ietekmēs arī a, komiteju a, svaru, apjomu. Budžeta kontrolas komiteja, jāatzīst, nav pat iecienītākā komiteja, jo tur faktiski ir ļoti smagi jāstrādā. Mums ir jāizskata ļoti daudz dokumentu, jālasa ļoti daudz, Un faktiski tām lietām ir jāseko ļoti ilgā termiņā. Tas nav tā kā izlasīt un aizmirst. Piemēram, piemēram šorīt bija pārstāvis no uh, Austrum Eiropas bankas, no Londonas, ieradušies pārstāvi, lai saprastu, kādus finansējums var pieejams no Eiropas Savienības kodola projektiem, kodola drošības projektiem. Faktiski tas nozīmē, piemēram, Černobiļas līdzīgo uh, kodols reaktoru demontāžas procesam, uh, un nepieciešamais finansējums, tad tas ir vairāks tāds Austrum Eiropā iestāds un arī, piemēram, Krievijas tipa zemūdens, kodola zemūdens, kurš arī norūksta metālūžņos, un tas izpratams prasa milzīgs finansējumu. Un tam visam ir tāda ilgu gadu programmas raksturs, jo, piemēram, te mēs runājam par Slovākiju, Lietuvu, Bulgāriju, kurā ir spēkā un darbojas vēl vai ir bijušas šīs padomu spēkstacijas, kas ir jādemontē, un tas viss prasa milzīgus līdzekļus. Mēs arī no budžeta kontrolas komitejas esam pat devušies uz vietas, lai redzētu, kas tur notiek, kā tiek demontēts, kā notiek iepirkuma konkursi, cik daudz tas maksā, kādas ir problēmas, kāda kavēšanās. Nu, lūk, par to visu mēs lauzām galvu un šeit ar to nodarbojamies. Un nu, tā kā es sacīju, šis darbs ir, protams, tāds ilgtermiņa rakstura, bet ļoti, protams, interesants. Matīnā, vai mums būtu vēl kaut kas svarīgs jāpasaka par savu darbu? Just, just one comment. Hello, good afternoon. Mm, viens komentārs. Labdien, katras komitejas panākuma atkarīgi no priekšsādātājiem var teikt, ka mums ir ļoti spēcīgi, ļoti apņemības pilni priekšsādātāji. Viņa teica, ka šī nav tik iecienīta komiteja starp deputātiem, jo ir daudz jālasa, daudz jāpēta jautājumi. Es domāju, ka mēs eh, detalizētāk eh, runāsim par to visu budžeta izpildes programmā, bet, nu, eh, tā, tad arī informēsim par visu to, ko mēs darām šeit. Nē, nē, es viņai nesamaksāju, lai viņa pateikšos komplementus, bet paldies. Uh, Faktiski tā tad ir divi tādi virzieni budžetu darbam. Uh, ir, protams, Eiropas parlaments, kas gatavo budžetu, bet arī padome, dalībvalstu pārstāvētā iestāde, bet budžeta izpildi un tad izpildes apstiprināju mēs esam atbildīgi, jo ir tā, ka dalībvalsts, protams, sagatavo rekomendāciju, mēs atzīstam vai neatzīstam budžeta izpildes pareizību, un padome kas sekojot tēriņiem un atspoguļotajiem rezultātiem 70 miljārdu apjomē, protams, viņi tur tik daudz neskatās. Mēs savukārt skatāmies ļoti cieši. Mēs vēlamies tieši panākt, lai būtu pārliecība, ka nauda iztērēta attiecīgiem mērķiem. Un mēs ļoti precīzi tātad sekojam. Un tādēļ mēs arī bieži vien saņemam lielu kritiku par to, ka mēs nu, pārāk lēni dodam, bet mēs ļoti precīzi skatāmies skrupulozi, vai šī nauda ir iztērēta atbilstīgi mērķiem. Tad mēs runājam par šiem benchmarks, kas ir tādi sasniegumu rādītāji, kas ir jāzina precīzi dalībvalstīm, ko viņas ir sasniegušas. Un līdz šim rādītāji ir, piemēram, skaitī, skatām kopā gan IKP, gan bezdarba rādītājus, bet vēl vairāk mēs skatāmies, kas notiek vienam ar šiem 50 miljardiem, kas tiek tērēt lauksaimniecībai. Mēs pratām, vai arī par 140 miljardiem struktūra fondu līdzekļiem, kas notiek. Tātad tur ir ļoti vēl precīzi vairāk jāieviet dažādi benchmarki, atskaits kritēriji, lai mēs vēl labāk varētu atspoguļot dalībvalsts situāciju naudas tērēšanā. Tas, es domāju, ir nozīmīgs un interesants jautājums arī Balkānu valstīm. Mūsu komitejai ir jau bijusi problēma ar 99. gada budžeta komiteju, uh, budžeta izpildīja, un toreiz faktiski mēs vānācām, ka atkāpās Santēra visa komisija. Un tas bija milzīgs signāls, un kopš tā brīža visi ļoti ir sarosījušies, un tomēr ņem mūs ļoti nopietni, un eh, cenšas neko tādu neatkārtot. Galu galā mums ir tāda ļoti konstruktīva loma, un mēs arī vēlamies, protams, strādāt vēl labāk. Mēs vēlamies, protams, arī neuzreiz nu, sodīt un nolamāt visus, bet gan panākt, ka tiek veikts korektūras, izmaiņas mūsu kopējā budžetā. Mēs kāds pieļaujam kādu kļūdu, bet nu, mums ir iespēja vienmēr no kļūdām mācīties, un tas ir labot. Tā ir mūsu tāda filozofija. faktiski tas arī būtu galvenais, kas jums jāzina par mūsu darbu, vairāk arī neteikšu. Arī jums ir uzreiz kādi jautājumi. Ja ne, tad došu vārdu kolēģim Celleram, kurš tad jūs iepazīstinās ar nākošo eh, mūsu tādu prezentāciju. Labi, jautājumi nav šobrīd. Labi, kolēģi Celler, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem, man ir liels gods un prieks šeit redzēt arī kolēģis no nacionālajiem parlamentiem, budžeta kontrolas komitejā. Principāli tātad eh, jums tikko priekšsēdētāji jau arī daudz ko pateica par mūsu uzdevumiem un darbiem. Es, eh, nu, var teikt, pēdējos trīs gadus eh, visaktīvāk strādāju tieši ar komisijas budžeta izpildes apstiprinājumu jautājumu. Tātad, sākot ar 2014. gadu, es biju savas politiskās grupas referents, tā pārstāvu tautas partiju, un tas bija arī tālāk par 15. un 16. gadu, es jau biju kā parlamenta referents kopā ar referentiem, mm, kas iecelt no kāds atsevišķās grupas un kas man palīdzēja manā darbā. Vispār Eiropas Savienības tiesības budžeta jautājumos reizē ir skaidrs katra parlamenta suverēnās tiesības, nu, to jūs zinat. Un tādēļ mēs ļoti nopietnam pieejam, tātad arī kā mūsu parlamentam ir savas tiesības izteikties budžeta jautājumos. Līdz ar to sargājot pašu demokrātiju. Mums ir ļoti svarīgi, lai mūsu uzstādītie programmu mērķi, budžeta uzstādītie mērķi tiktu sasniegti. Un tādēļ uzstādītie noteikumi, kas ir jāievēro budžeta izpildēji, nu, lūk, mums ir ļoti svarīgi tam izsekot, vai tā ir noticis. Un tas ir galvenais budžeta kontrolas komitejas uzdevums. Turklāt mēs sagatavojam gadskārtējos ziņojumus, ko pirmkārt jau mēs saņemam kā komisijas atsevišķo ģenerāldirektorātu sagatavoto informāciju ziņojumus par savu atsevišķo nozari savā budžetam. Un turklāt vēl arī papildus nozīmīga informācija, ko mēs saņemam, ir tieši no Eiropas revīzijas palātes. Kas ar saviem darbiniekiem, nu, viņam pilnīgi cits iespējas uz vietas un pārbaudīt reāli budžeta tēriņus. Un visu budžeta procedūru un kārtības ievērošanu. Tātad revīzijas palāta ir visliešākais partners uh, Turklāt revīzijas palāca sagatavot gadskārtēju ziņojumus par iepriekšējo gadu mm, budžeta tēriņiem, budžeta izpildī, arī paralēli runā tieši par nozaru pieeju. Un sagatavot tātad īpašas ziņojumus par tieši Eiropas uh, risi politikām pa nozarēm, kas ir vistiešāk veidā saistīti, protams, ar budžetu. Un tā tad arī šie nozaru ziņojumi kalpo mums par ļoti būtīgu informācijas avotu. Tālāk mums ļoti svarīgs cieši sazoba sadarbība arī ar nacionāliem parlamentiem. Un tad ne tikai nacionāli, bet jau skatām arī vispār pa reģioniem. Jo, lūk, Eiropas Savienības budžeta izpilde ir organizēta tādā veidā, ka mēs uh, sekojam sauktajam uh, eh, pār, dalītājai pārvaldes sistēmai. Citiem vārdiem, tas nozīmē to, ka Eiropas komisija nāk klāja savu priekšlikumu, parlaments un padoma apstiprina kā divi likumdevēji, uh, līdzlikumdevēji. Bet, protams, ir tas svarīgais, ka tā padoma, tas nozīmē valstu valdību pārstāvi, un tālāk parlaments un kopīgais lēmums, un tālāk tas ir uh, jānodrošina tā izpildi, kuram savukārt seko Eiropas komisija. Uh, Tas ir skaidri noteikti Eiropas komisijas kompetence. Tālāk daudzie jautājumi, kā piemēram struktūra fondi, kohēzijas politika, tā nu nav tikai Eiropas komisija, tad tieši tur iestājas šī dalītā pārvaldība, shared management, verwaltung, un mēs tālāk sekojam tā izpildēji, projektu izpildēji, programmu izpildēji, kas tiek finansēta ar Eiropas Savienības budžeta līdzekļiem. Un lūk, par to tiešā veidā arī atbilst vai nu dalībvalstīm, vai tur, kur savukārt ir reģionālais princips, kas ir lielākoties tieši struktūra fonda gadījumā, ir mm, šeit noteiktā reģionālā atbildīgā iestāde, kas ir atbildīga par budžeta izpildi. Un tad ir šis jauktais finansējums, kas nozīmē, ka ir Eiropas finansējums eh, eh, papildus kopā ar nacionālo finansējumu, kas no ņemts no nacionālo valstu budžetiem. Vai nu no arī, kur nu tas ir iespējams, ka arī to skata reģionu līmenī. Tādā gadījumā mums ir spēkā citi noteikumi, jeb atšķirīgi noteikumi uz budžeta izpildi. Tātad mēs skatāmies, kas ir labumu guvēji, Un mums arī tad ir jānodrošina, ka viņi, e, šie ieguvēji, izmanto pareizās procedūras un noteikumus. Tad mēs dodamies uz vietas e, un arī daudzreiz sekojam, bet pirmkārt jau mēs sagaidām, ka dalībvalsts pašas kontrolē e, šos budžeta tēriņus un nodrošina arī budžeta kontrolas iestāžu darbību šo dažādu jaukto programmu un projektu īstenošanas procesā. Savukārt tāds uh, Uh, revizijas palātā veiktās uh, nejaušības principā izvēlētās projekts par daudzajiem projektiem, varat saprast, ka revizijas palāta nevar izskatīt absolūti visus projektus, bet ir izstrādāta tad šī nejaušības principa piemērošana kontrolē, un ar to tiek kontrolēta pareizi līdzekļu izpilde, ievērot šos principus, efektivitāte, samērīgums un tam līdzīgi un nosakot, protams, arī iespējamo kļūdas īpatsvaru, kurš nedrīkst pārkāpt noteiktos vēlamos rādītājus. Tātad tiek atspoguļot šī kļūda, kļūdas īpatsvars, sekojot uzstādītiem mērķiem. Šo mērķi ir, e, tas ir kopīgs Eiropas e, iestādēm, tātad e, kļūdas īpatsvars nedrīkst būt vairāk kā 2%. jau par finansētiem projektiem. Tā nu tam būtu jābūt. Bet mēs esam par šo būtisko slieksni. Mēs uh, uzskatām, ja tie, kuriem ir mazākā 2%, ir gandrīz bez kļūdām strādājuši, ja virs 2% būtu jāveic korekcijas un papildus piesaistot vēl padziļināt kontroli visai programmu projektiem kopumā, un jau tiek konstatēts, ka, ka ir apzināti ļaunprātīgi izmantoti līdzekļi nepareiziem mērķiem, nevis tikai kaut kādu kļūdas elementu, bet patiski pretēji uzstādītiem mērķiem, vai pat uh, ar krāpniecību nodarbojušies, nu tad attiecīgi tiek veikta izmeklēšana, piesaistot atbildīgās iestādes, piemēram, korupcijas novēršanas uh, un naudas nepareizes izmantošanas iestādi OLAF vai attiecīgi. Uh, tām dalībvalstīm, kas nav kontrolējušas budžetu pareizu iztēriņus, pieprasot šo budžeta līdzekļu atmaksu no valsts budžetam. Tas viss lūk ir mūsu tieši budžeta kontrolas komitejas uzdevums. Budžeta kontrola. Kā mēs to saucam, šeit budžeta kontrolas komiteja mums ir arī iespēja pirmkārt balstoties jau uz rakstiskiem gadskārt ziņojumiem, kurus mums iesniedz Eiropas komisija vai arī Eiropas revizijas palāta. Varam uzdot vēl papildus rakstveida jautājumus, pieprasot papildus informāciju tieši atbildīgiem komisāriem, organizējot uzklausīšanas par konkrētiem jautājumiem. piesaistot arī, protams, ne tikai vairs komisārus, bet ģenerāldirektorus un eh, direktorātu pārstāvjus. Vai nu arī, protams, uzaicināt pašus komisārus gan uz mutiskajiem, gan rakstisko jautājumu uzklausīšanas procedūru. Mums, protams, ļoti svarīgi, kā mm, te svarīgākais komisārs ir budžeta komisārs. Par šo dalīto pārvaldības modeli. Tieši šajā virzienā visvairāk kļūdas tiek pieļauts. Tātad, kur ir kombinēta Eiropas Savienības līdzekļi un līdzfinansējums no dalībvalstīm, tur parasti rodas vislielākās kļūdas. Tad sanāk, kur vairs nav tiešā Eiropas komisijas kontrole vai mm, Eiropas mm, decentralizēto iestāžu aģentūru uh, darbs nav vairs vienīgais, kas kontrolē budžetu, nu tad ir tieši šajā virzienā. Mums ir ļoti svarīgi sadarboties ar nacionālajiem parlamentiem, kuriem katrai, protams, ir dalībvalstī sava budžeta kontrolas kārtība. Nu, mums ļoti svarīgi, lai sadarboties, saprast šo kontrolas mehānismu, lai nebūtu tikai nu, tāda burtiskā pieeja, ka kontrolējam, vai nauda ir saņemta, bet skatāmies tiešām programmas mēķus, vai tie ir sasniegti. Nu, mēs nevēlamies, protams, visiem apgrūtināt dzīvi, gluži pretēji. Mēs vēlamies tieši precīzi konstatēt kļūdas, nepilnības uh, un konstatēt, kur varbūt ir bijusi kavēšanās, uh, kāpēc ir aizkavējušies projekti un kā varētu novērst šādas kļūdas nākotnē. Nu, lūk, tik daudz par šo procedūru. Paldies! Nu, ja jums tādi būtu jautājumi, lūdzu arī varētu vienkārši pacelt rokas tagad. Un arī es pieņemu, jūs varat izteikties savā eh, dzimtajā valodā, jo lūkums ir mm, nodrošināts. Mēs esam specializējušies svešvalodās. Nu, man liekas, ka programma mums ir tik, tik eh, mm, blīva, ka nezinu, vai mums izdosies visiem izteikties, bet es domāju, tagad būtu iespēja. Kolēģis Šmits vēlas izteikties? Nē, Ines, lūdzu. Sí, muchas gracias, presidenta. Sí, quería. Paldies, priekšsādātājs. Vēlētos eh, iepazīstināt ar sevi. Esmu sociālistu referente un eh, šeit arī komitejā darbojos attiecībā uz 2017. gada budžeta komitejas un eh, budžeta izpildi. Un, kā jau es teicu, mēs sākam strādāt tad, kad revizijas palāta un tā oficiāli. Uh, Mm, nu, mēs gan īstenībā visu gadu, visu laiku strādājam, un arī ar citām iestādēm, bet, eh, nu, mm, tad, nu, kopš šīs eh, oficiālās procedūras uzsākšanas, tad mēs sākam sagatavot savu darbu, izmantojam komisijas eh, dokumentus, arī uzklausīšanas materiālus, komisārus uzklausam, bet, nu, uh, Tātad svarīgākais brīdis ir tad, kad ir šis gadskārtējais revīzijas palātas ziņojums, un tur tad arī konkrēti parādās mm, divas svarīgas daļas. Viena no tām ir jā, mm, audita analīze par 2017. Mm, gada situāciju, un tad ir otra daļa. Un vēl ir e, tāda specifika Mm, salīdzinām ar nacionāliem budžetiem, ka mēs šeit strādājam ar gadskārtējo budžetu, ar tā izpildi, bet, teiksim, mēs skatāmies vairāk garākā griezumā, vairāku gadu griezumā. Un arī atgūstam naudu no iepriekšējiem gadiem, piemēram, līdzekļi, kas nav izpildīti, vai arī uh, kas ir iztērēti, un tad reizēm gadu, vairākus gadus vēlāk mums ir N plus 3, piemēram, un tūkstoši, tātad ir trīs gadi papildus, lai īstenot kādu politikas pasākumu. Lai būtu līdzsvars starp visu kontu kontroli, un tad mēs nonākam pie tādas kopainas. Un šogad, 2017. gadam, ideja ir strādāt, domājot par to, ka mēs esam 2017. gada, tā tad jau tas ir noslēdzies, un uh, skatāmies uz to vairāk gadu posmā, skatāmies uz to, kā ir mm, tikušas īstenots programmas mm, laika posmā, un kādu bija tēriņi, rea arī reakcija uz uh, migrantu krīzi, un tur tad bija vairāk mm, darba nepieciešams, un mm, tā kā tagad ir 2018. gads, un tad mēs paralēli strādājam arī ar uh, jaunu mm, daudz gadu finanšu schēmas projektu, un tad, nu, ir tādi pamat elementi, uh, kas saistās ar eh, budžeta kontroli, vēl papildus eh, šai procedūrai, ko mēs darām, mēs skatāmies tā, lai vēl izpildes ietvaros un arī metodoloģijas izpildes ietvaros mēs varam nodot arī kādas rekomendācijas un ieteikumus, un mm, tā kā ir arī eh, vēlēšanas paredzēts parlamentā, nu tad mēs te tādu bilanci uh, varam izveidot eh, un stādīt priekšā nākamajās vēlēšanās. Un noteiktos gadījumos mēs varam sniegt tādu pozitīvu bilanci rezultātu, kad ir sistēma tiek īstenot un komiteja, komisija kopā ar mums un revizijas palātu nonāk pie secinājuma, ka mēs varam attīstīt tālāk tādu uh, ļoti precīzu kontroli punktu pa punktam, elementu pa elementam, un tas, un tas ir bijis produktīvāk, paralēli veidojot vēl citas sistēmas, jo, nu, bija arī dažādi valstu budžeti, to sistēmas paralēli arī starptautiskie finansējumi. Nu, tad mēs strādājam pie tādām iekšējām budžeta kontrolas sistēmām, gan mm, komisijā, gan tās iekšējās struktūrās. Un tad nu, mēs Eh, izvērtējam eh, efektivitāti un kāda ir kļūdas procenti šim sistēmām, jo, nu, tādējādi jau vien mēs eh, samazinam kļūdas procentu. Un tieši tas pats ir arī ar dalību valstīm. Ir daudz svarīga darba, tādā sanāksmes kā šī, kur precīzi arī tiek konkretizēts, kas ir tā kļūdas procenta daļa, ko grūtāk ir kontrolēt, nu, vai tur ir kādi politiski uh, kopīgi iemesli, tur nu, kohēzijas fondos, struktūrāla fondos, galvenokārt arī lauka attīstības fondos, un tur vairāk ir tādas sarežģījumi saistībā ar līdzfinansējumu, kas pievienojas, un tad nu, tās dažādu ministru, dažādu struktūru finansējumu, kā Spānijā mums ir autonomās, autonomie reģioni, tad tur ir ļoti lieli lielas kompetences šīm struktūrām, tad mēs to ņemam vērā, un tad ir šīs iestādes, kuras tiek apzinātas kā struktūra fondu pārvaldītājs un īstenotājs arī attiecībā uz Eiropas projektiem. Un tad nu, mums ir šī uzstādījums, lai sistēmas būtu pēc iespējas robustākas, visvieglāk izvērtējamas, mm, lai tam varētu pēc iespējas vairāk uzticēties un vēl, lai paralēli ir iespējams veikt arī uh, specifiskus auditus tajās jomās, kur ir vairāk riska, kā jau es teicu, 2017. gada ziņā, nu, tur vairāk bija runa par politikām, kas saistījās ar migrantu krīzes risināšanu un tādām jomām, kur bija dažādi budžeti finansējumi, kas tika palielināti. Un tās ir tās daļas, kas mūs īpaši interesē. Un vēlējos jūs atgādināt arī, ka uh, Mm, ļoti svarīgas šādas sanāksmes, eh, lai jūs eh, zinātu, ka nu, reiz gadā revizijas palāta sniedz šo gads kārtējo ziņojumu, kur ir ziņots par to, kas ir darbojies, kas nē, ir rekomendācijas, bet vēl bez tā revīzijas palātas locekļi prezentē šos mm, eh, ziņojumus attiecīgajos parlamentos. Reizēm ir tāda šaurāka komisija un reizēm parlamentārieši nemaz nezina par to. Un, Un nu, te nu ir tas svarīgums šim gadskārtējiem revīzijas palādziņojumam. Un tad, nu tā, es jūs jau laicīgi informēju par to, ka ir iespējams izmantot šīs prezentācijas un, un Un tad nu, jūs arī varat no saviem skatpunktiem palīdzēt identificēt problēmas un arī ieteikt risinājumus, kas Mm, nāk no šī revizijas palātas ziņojuma. Vai Celera kungs vēlētos ko piebilst? Nē, es nevēlējos neko piebilst, es vēlējos uzdot jautājumu. Mm, šeit pie mums viesojas nu, citu parlamentu uh, locekļi, kas kandidē uz eh, iestāšanos Eiropas Savienībā, kas eh, ir daļa arī no kaimiņattiecību politikas un tiek paredzēta būtiska finansējuma daļa eh, no Eiropas Savienības puses, lai veiktu pārunas un meklētu risinājumus. Un tad nu, man tāda sajūta, ka šis finansējums bieži vien nonāk izpildvaras rokās, valdības rokās, un ka parlaments šajās valstīs tik ļoti to nekontrolē. Un tad nu, es vēlētos noskaidrot, kāda ir parlamentu loma vai jūsu valstīs valdība konsultējas ar parlamentu saistībā ar to, kā tiek izmantot Eiropas piešķirtie līdzekļi Mm, kaimiņa attiecību politikas ietvaros, es vēlētos tiešām noskaidrot, kāda ir šī analīze mūsu kaimiņu valstīm saistībā ar finansējumu izlietošanu, vai jūs cenšaties iegūt iespēju veikt kontroli. Mums tas būtu ļoti interesanti noskaidrot, un tad mēs vēl jau labāk, vairāk varētu uzlabot savu sadarbību, kas jau ir laba, jo neslēpšu, ka visai bieži secinājumu ka šajās valstīs, jo īpaši attīstības politikas jomās, parasti parlamenti īsti nezina, ar kādiem instrumentiem mēs strādājam, kāds finansējums tiek piešķirts, pietrūks zināšanu no šo valstu parlamentiem. An, sich an eine Antwort machen für sein Land. Kāds ir gatavs atbildēt un sniegt atbildi par savu valsti? Achim sieht schlecht aus. Also die Frage, sind Sie eingebunden? Jautājums. Vai jūs arī esat iesaistīti e, kontrolējot Eiropas Savienības budžeta līdzekļu iztērēšanu uz tēriņš uz vietas? Tātad, pirmkārt, varbūt tieši jau budžeta līdzekļu piešķīšanai, un pēc tam arī kontrolēji Eiropas budžeta līdzekļiem jūsu valstīs. Vai kāds ir gatavs kaut ko pastāstīt, lūdzu? Bitte gern. Zahvaljujem. Dubravka Filipovski. Es esmu Dubravka Filipovski, runāju Serbu parlamenta vārdā. Vispirms vēlētos jums pateikties par to, ka organizējāt šo konferenci. Eiropas Savienības budžeta tēma ir ļoti svarīga. Tad, kad notiek pārunas par turpmākajiem septiņiem gadiem, uh, Mums ir ārkārtīgi svarīgi, mm, lai ar šo jauno daudzgadu finanšu schēmu līdz 2027. gadam, nu, ka budžets Rietumu Balkāniem šiem projektiem tiks palielināts, un tā tas ir paredzēts. Un jūs uzdevāt konkrēti jautājumu par budžetu kontroli, par auditu, mūsu valstu likumi Mm, paredz vairāk līmeņu kontroli. Vispirms ir iekšējā kontrola mm, attiecībā uz tiešajiem un netiešajiem labumu saņēmējiem, tad ir iekšējais eh, audits un eh, to veids Finanšu ministrija, autonomajās eh, provinces un arī pašvaldībās. Tāpat mums ir centrālā struktūra, lai mm, veiktu kontroli un auditu. Uh, Finanšu ministrijā tur tiek nodefinēta metodoloģija, organizēta apmācība, un tāpat ir paredzēts arī ārējais audits. To veids eh, Serbijas Republikas audita iestāde, kas ir piesaistīta Eiropas parlamentam. Kā jau jūs norādījāt, šī komiteja, tāpat kā Nacionālo Parlamentu budžeta kontrolas komiteja veic ļoti svarīgu darbu. Eh, tas ilgst mēnešiem ilgi, un tas eh, nav tik populārs darbs, bet nu, tas tomēr jādara. To paredz mūsu valsts konstitūcija un likumim. Nu, jūs teicāt, ka budžeta kontrolas komiteja kontrolē un vispirms raugās uz kādām eh, neizpildītām lietām, jūs cenšaties mainīt tās lietas, kas nedarbojas īsti, jums 35 aģentūras, un eh, katrai aģentūrai, par katru aģentūru divreiz gadā tiek izstrādāti ziņojumi, tā tad ir mm, šie ziņojumu izstrādātāji, kas veic šo darbu. Un tad nu, man ir eh, jautājums jums, jūs norādījāt uz rezultātu indikatoriem, izpildes kritērijiem katrā valsts parlamentā vai Eiropas parlamenta budžeta kontrolas komiteja varētu dot kādas rekomendācijas nacionālajiem parlamentiem, lai varētu piemērot šos rezultātu indikatorus katrā valstī. Es domāju, ka tas būtu ļoti svarīgi. Bez šiem kontrolas mehānismiem, kurus es minēju, Es vēlētos vēl piebilst, ka mūsu parlaments arī ir ar um, budžeta biroju, un mēs esam vienīgā valsts, Rietumbalkānos vienīgais parlaments, kuram ir interneta portāls par valsts budžeta pārvaldību. Nu, mēs tagad strādājam pie tā, lai šis portāls būtu funkcionāls, tas ļoti svarīgi budžeta kontrolēm. Nu, lūk. Un tas tas, ko es vēlējos teikt sākumā. Paldies. Paldies, tā bija Filipkovski kundze no Serbijas parlamenta. Jā. Paldies par jūsu šo informāciju. Vai kāds vēl gatavs atsaukties, kaut ko pastāstīt? Visu laiku jūs gribu iedrošināt, izmantot šo mūsu sarunas iespēju. Mēs arī bijām nesen Serbijā no budžeta kontrolas komitejas. Mūsu vizīte bija tieši jūsu valstī. Arī mēs saglabāsim savu atzinumu par to, cik gatavi jūs esat iestāties Eiropas Savienībā. Ir, protams, spēkā Kopenhāgenes kriterija, kas, protams, ir neapgāžama kriterija. Par tiem izsakās vairākas komitejas, bet es arī esmu gatava arī sagatavot savu atzinumu, īpašos atzinumus, uh, un rekomendācijas, ņemot vērā iepriekšējo pieredzi par, piemēram, kā tas ir bijis Ungārijas, Polijas gadījums, kur mums šobrīd ir milzīgas grūtības, kur mums ir jārunā par ilgtermiņa uzraudzības mehānismu no jaunpienācējiem valstīm. Lai nodrošinātu tomēr arī šādu skaidru ietekmi šajās valstīs, jo redzam, protams, ka valsts ļoti cenšas brīdī, kad viņas vēlas iestāties Eiropas savienībā. Un pēc brīdī, kad tas notiek, tad tā kā atslāpst. Bet tas nav pieņemami. Un um, tāds nevar būt. Un mēs arī vēlamies, lai, protams, valsts pašas arī ilgtermiņā tomēr nonāk uz tāda uh, veiksmīga attīstības ceļa. Ja sauktās Višegrādas valsts, Čehija, Slovākija, Polija, Ungārija, eh, salīdzinot šīs valstis, mēs tieši redzam, uh, ir ļoti svarīgi, lai arī pēc tam, kad jau bū, valsts iestājas Eiropas Savienībā, tās turpina tomēr iespringt un kontrolēt savus budžets. Viss šobrīd sliktākais situācija ir Ungāra, Ungārija, jo tur ir autoritārais režīms faktiski, un kaut kas tās pielīdzināms šīm formām. Un, um, jo te mēs skaidri redzam pēc salīdzinošiem kritēm mūsu benchmarkiem. Mēs, kad esam jā, esam um, ieinteresēti, lai būtu tāda ilgtermiņa kontrols kriterijas un nerunāt vienmēr tikai par uh, uzreiz sodīšanu, bet palīdzību, konsultēšanu. Arī Bulgārijā, Rumānijā mums ir ļoti aktīva interese šo jautājumu sakārtot. Mēs arī šobrīd pārbaudām, kāds varētu turpmāk darboties un vai to varam uzlabot. Tātad kooperācijas, jeb atbild, sadarbības verifikācijas mehānisms šobrīd īsti nav piemēram, Rietumbalkānu valstīm, jo tur faktiski neefektivitātes radīta ir pārsteidzoši liela. Un tad ir jāpanāk uzlabot, pirmkārt, piemērot citu mehānismu. Jo brīdim, kad jūs jau iestāsieties, jums vēl ir daudz laika, lai šo mehānismu uzlabotu un to piemērot daudz precīzāk. Bet tā kā nu, tas, kas šobrīd kas jau ir nodrošināts, to mēs esam, var teikt, zināmā mērā esam apmierināti. Uh, Piemēram, Rumānijas ietvaros, nu tas nedarbojas šis sadarbības verifikācijas mehānisms. Vēl kāds ir gatavs izteikties, lūdzu? No nu, mūt. Nu, tikai uz priekšu drosmī. Mēs neviens neko, neko sliktu neteiksim. Nu, labi, vēl dot jums nedaudz laiku kolēģei Šmitei šobrīd vārds par Eiropas parlamenta izpildes procedūru. Paldies! Tomēr dažkārt kožam gan. Nu, atgādināšu, kā, protams, vispār parlamentārā sistēma ir veidojusies jau 12. gadsimtā, kur kādreiz ķēniņš, kurš eh, karalis, kurš diezgan vielprātīgi pieeja, piegāja saviem uzdevumiem un uh, saprata, ka faktiski nonāk situācijā, kur neatbilst uh, naudas ieguņēmumi naudas tēriņiem. Kādā ziņā viņš toreiz uh, kļuva slavens ar to, ka viņš deva kontrolēt uh, naudu, bet viņam kāds iekot pirkstā. Un no tā viņš iemācījās, ka naudas tēriņi var sāpēt. Uh, kāds var arī sakost. Un, un kādā ziņā šeit budžeta kontrols un izpildes komiteja nav kā visiem lielākie draugi. Mums bieži vien, nu, nesam tie patīkamākie deputāti, kolēģi, draugi. Uh, jo mēs tiešām ļoti precīzi skatāmies un uh, uz pirkstiem, ko kurš ņem un ko te kurš dara. Un uh, mēs, uh, protams, tādā ziņā apzināmies savu lielo lomu, varbūt, ka tiešām jā, kā tas ir likt pirkstu brūcē. Tad es arī vēlreiz ieskicēšu, kā mēs redzam budžeta tēriņus, budžeta kontroli, tā kā es esmu parlamenta budžeta. Ka, uh, komitejas referente, faktiski jums varbūt tas ir nedaudz pārsteidzoši, ka tad sanāk, ka es esmu parlamentā deputāti un reiz arī kontrolēju visu šo situāciju, bet tā ir arī parlamentam pašam jākontrolē savi tēriņi. Un, nu, lūk, no kolēģiem esat jau dzirdējuši, ka ir šie gadskārtējie ziņojumi, kur mēs runājam par uh, Eiropas revizijas palāca sagatavoto ziņojumu novembrī par iepriekšējo gadu. Tas kalpo par mūsu darba uh, pamatu, un pēc tam mēs aicinām arī komisārus izteikties gan rakstveidā, gan mutiski. Tālāk seko grozījumi un gala ziņojums, kas tiek nodots balsošanai plenāras sesijā. Nu, tad līdz uh, oktobrim, līdz nākošā gada aprīlim tas viss ir jāizdara par iepriekšējo, ja vai aiz iepriekšējo gadu. Uh, Jāatzīst, ka eh, šeit nav mums savukārt eh, attiecībā uz Eiropas parlamenta budžeta izpildi. Mums nav tik cieši sadarbība ar Eiropas revizijas palātu, bet gan īstenībā parlamenta ģenerālsekretāru Klausu Vēli, kurš arī vācietis. Un tātad iepriekšējā gada ziņojums eh, parlaments pats to sagatavo. Un tiek sagatavoti jautājumi, tāds jautājumu katalogs, kuram vien ir kāds jautājums, viņš to var tur iekļaut, uzdot. Un tālāk seko. Uh, tad uzklausīšana par šiem jautājumiem attiecībā tieši uz Eiropas parlamenta budžeta tēriņiem. Tālāk sako gan arī tā pati schēma, kas ir arī komisijas uh, budžeta izpildēji. Arī tātad Eiropas parlamenta šis cikls ir no novembra līdz nākošajam aprīlim. Tad paskaitļiem. Kā es sacīju, esmu referente uh, budžeta komitejai 2017. gadam. Uh, Šajā gadā, tajā gadā, 17. gadā, Eiropas parlamentam bija 1,75 miljardi eiro. Un tad ne, nebūtu tikai par skaitļiem, tad runāšu par 300% no tiem tika tērēti politiskajam darbam, 24% eh, ēkām, administrācijai un vairāk nekā 40% personāla izmaksām. Pašā parlamenta budžets nozīmē to, ka pirmkārt tas ir administrīvais budžets, kas ir tādā pretnā no ar, op, nu, kas nav tas pats, kas operatīvie, ja projekti un pētniecības institūti, kas, nu, saņem cit, no citiem avotiem. Tas nav izpielīdzams. Tad mēs runājam par administrīvu operatīvo budžetu. Bet, nu, man mīļākais temats un daudziem citiem ir tieši par, ko mēs katru reizi mēģinām rast risinājumu daudziem jautājumiem, kā piemēram pensiju fonds, bijušajiem deputātiem. Tas jau ir desmitiem gadu, jau it kā apritē, bet ar katru gadu tur ir vienas un tās pašas un jaunas problēmas. Tātad ir izveidots arī prestīs. Tas nozīmē parlamentā priekšsēdētājs, vicepriekšsēdētāji un pieci kvestori e, piedalās šajā prestī darbā. Un notiek divas prezidijas sanāksmes m, mm, divreiz mēnesī, kur pieņem attiecīgus lēmumus par visu administīvo kārtību un norisēm. Bet līdz lēmumu īstenošanai bieži vien deputāti, mēs deputāti īstenībā nezinām, kas tad šajā prezidijā ir pārunāts. Un kā tad pieņēma šos lēmumus, kāds bija balsojuma vairākuma uh, reālā situācija. Piemēram, vienkārši viens piemērs. Parlamentam ir arī savu autoparks. Eiropas parlaments eh, kā iestāde. Teikšu savādāk. Tad mums ir eh, autoparks eh, ļoti liels. Un esam daudzus šoferus pieņēmuši darbā, bet daudzi darbojas tikai kā ārpakalpojums sniedzējs. Uh, bet tur atkal nevarēja tur īstā par kom turpināt, jo tur ir zināmi drošības apsvērumi, un tad ir liels jautājums, kā rīkoties tālāk. Pirmkārt, arī nāk vidas klimata pārmaiņu jautājumi. Daļai šī autoparks ir elektromobīļi vai hibrīda auto. Vienmēr ir līdz ar to saistīti daudz jautājumu, kā to attīstīt tālāk, kāds pareizais modelis. Mēs esam domājuši arī par arī citiem alternatīviem degvielas līdzi, e, variantiem. Tie visi ir tādi saistīti lēmumi, kur deputāti parasti šādas atbildes nesaņem. Bet, ja vien, protams, jūs esat kļūst kā referents šādos jautājumus kā es, tad gan šos jautājumus jūs varat vienmēr uzdot Un tev ir sūtot šādam ģenerāldirektorātiem, tad jūs arī saņemat ļoti izsmeļošas atbildes, un tad varat saprast, kā īsti notiek un kas tiek lemts parlamenta arī iereņu darbā. Te gan var sajust arī, zinām, tādu patvaļu, jo daudz ierēģi, kas darbo, nevienmēr ievēro precīzu reglamentu. Dažkārt nepieciešams viens paraksts, dažkārt pieliek vēl nepieciešama pases kopija un necik paraksti. Uh, tā kā šī atzīst ierēdņa darbība nevienmēr ir ļoti caurskatāma. Un tāpat arī līdz ar to ir aktuāls jautājums, kas notiek tajā brīdī, e, kas vispār nosaka šo administratīvās procedūras un kas notiek šajos birojos? Kas notiek arī deputātu birojos? Viena no tādām aktuālākām problēmām, par ko būsiet noteikti dzirdējuši, ir Un mediji par to bieži vien, eh, kā sauc šo ceļošais cirks. Reiz mēnesī mēs veselu nedēļu atrodamies Strasbūrā, kas it kā faktiski ir parlamenta pirmā darba vietā. Un mēs, mūsu eh, asistenti, ierēģi, reiz ar to, balstoties uz diezgan vecu līgumu, ir spiesti doties, kas nozīmē trīs eh, ciparu miljonos izdevumi katru gadu. Un es arī vienu no kolēģiem, kurš uzskata, tas ir liekas tāds ieradums, bet tā kā tas ir nostiprināts arī līgumā, tad neko daudz mēs nevaram mainīt. Ļoti sarežģīti turklāt kaut ko mainīt, ja vien mēs neatsakamies no Eiropas Savienības darbības līguma. Nu, par to mēs, protams, lauzām vēl galvas. Nu, šāda situācija, kā arī administratīvie procesi bieži vien tiek apšaubīti, bieži vien tiek apšaubīti arī tas saistītās izmaksas. Tā kā mēs runājam par diezgan milzīgu ierēģu aparātu, arī milzīgu jā, ēku skaitu mūsu nekustamie īpašumi 805% ir mūsu pašu īpašums un citur mēs tās, protams, īrējam. Tad mēs runājam ne tikai par šeit Briseli, bet arī par mūsu pārstāvniecībām valstīs, arī mūsu ēkām uh, Briselē, Strasbūrā, Luksemburgā. Nu, tātad tur ir aktuāli jautājumi, kā to visu pārvaldīt, kādi ir tie labākie uh, rādītāji, modeļi. Tas viss, protams, arī ļoti daudz maksā. Arī jākuzturēšana. Nu, protams, tā kā mans darbs strādājot pie Eiropas parlamenta budžeta ir ļoti interesants, un tā kā esmu arī referente šajos jautājumos, strādāju kopā ar visu administrāciju, es redzu, ka, protams, uzzinu daudz vairāk. Tā kā otru pusi mums ir šīs politiskais darbs, bet arī tieši administratīvā puse, ko veic ierēģi, nu, viņi veic milzīgu darbu, un esmu iegūst milzīgu tādu tagad ieskatu izpratni par to, kas notiek arī tātad biroju otrā pusē. Dažas direkcijas. Uh, mm, protams, un pat dažas valstis, var teikt, varbūt ir tā kā priekšroku iegūst. Mēs redzam attiecībā Beļģija, Francija, Rumānija ir visvairāk pārstāvētās valstis, piemēram, drošības dienestā. Nu, tur ir absolūtais vairākums no šiem trim valstīm, jā. Ja? Citi tā kā ir stiprā mazākumā. Nevienmēr tā tad tiek ievērots geogrāfiskais līdzsvars, bet nu tam visam ir savi iemesli. Tā, tālāk, kur mēs redzam ar šobrīd parlamentu nodaļas departamentu darbs, nu, tur, protams, ir daudz tādu vājo posmu. Man pārmet, ka es vienmēr redzu tikai to, kas nedarbojas, bet, protams, ka es novērtu arī to, kas darbojas un labi strādā, funkcionē. Bet nevar jau būt tā, ka mēs kā budžeta kontrolas komiteja kom kontrolējam komisiju, bet paši uz savām darbībām pievaram acis. Protams, ir zinām melnie caurumi, par kuriem jums ir jārunā un kas ir jārisina lai arī parlaments varētu uh, tieši uh, lepoties ar savu skaidro nostāju un labi paveikto darbu. Piemēram, arī mūsu tulki šobrīd strī, streiko, uzsākuši streika akciju. Arī tāda lietas ir daļa no mūsu darba, uh, kas to saprot, kas to nesaprot. Tātad vien, tas tikai rāda, ka, protams, arī drošības jā, apsardzes darbs Tur ir daudz aktuāli neat, m, mm, jautājumi, vai piemēram par uh, velo un, izmantošanu, vai par vispārējo šoferu darbu, tāpat arī par uh, tulkošanas un daudziem citiem jautājumiem, kur kaut kas nedarbojas. Mums vienmēr ir visam jāsako un kopīgi jāmeklē risinājumi. Paldies! Jā, herzlichen Dank. Wenn Sie Fragen haben, bei... Paldies! Ja jums būtu šobrīd kādi vēl jautājumi? Oder Anmerkungen haben? Vai vismaz kādi komentāri? Nu, ir tā, kā es to redzu. Es jau ar nepacietību gaidu šo parlamenta budžeta izpildes ziņojumu. Jā, lūdzu, kolēģim vārds. Jā, pēdējos gados mēs ļoti daudz nodarbojamies šādu jautājumu. Un mēs arī tiekamies ar jums, tad mēs runājam par, par līdzekļu izmantošanu Rietumbalkānos, īpaši koncentrējas uz pārrobežu projektiem. Un tā kā esmu atbildīgs par struktūru fondiem, arī darboties ar likumdošanu kā pamatu jūsu projektiem, tad, kas jau ir spēkā esošais periods un arī eh, šī pārobežu sadarbība. Te nav jāsaprot, ka tie ir tikai par pierobežu eh, starp eh, un pārobežu piedošanu projekti starp Eiropas valstīm, bet tieši vēl vairāk arī sadarbība ar kaimiņu valstīm. Uh, Uh, kas tiek veicināti, un tas ir nostiprināts likumdošanā, un tas jau ir šobrīd spēkā, un daudz gadu finanšu schēmā, kas to par nākošo periodu, tas vēl tiks pasvītrots. Un ja vēl kur konstatējam, zināms, baģeris starp Eiropas valstīm, kuras nozīmē faktiski nacionāla likumdošana, un tāpat arī ar kaimiņu valstīm, mēs mēģinam atrast tādus instrumentus, kas tieši veicina sadarbību pierobežu reģionus un uh, var attīstīt vēl vairāk šos savus reģionus un iestādes. Mums ir izveidot Eiropas biedrība teritoriālai sadarbībai, ko angļu saucam European Grouping for Territorial Cooperation. Un te jau ir uh, aptuveni īstenoti 70 projekti. Uh, ar Eiropas Savienības un kaimiņu valstīm. Tas tomēr nav īpaši liels skaits. Tālāk, piemēram, kur mēs redzam Ungārijā un Ukrainas Karpat reģionu. Tas ir veiksmīgs piemērs, bet nav tādu īpaši daudz. Tā ka tas tad nopietni vielu pārdomām. Cilvēkiem, protams, tas ir ļoti svarīgi lai mēs nerunātu tikai par pārvietošanās brīvību un bija pārobežu čašošana Eiropas ietvaros, bet, nu, kur vien tas ir iespējams, kur arī vēsturiski un ainaviski, tas jau bijuši vienotie reģioni, arī tur nodrošināt ciešāku sadarbību. atrast šos līdzekļus, fondus un panākt, ka tam ir pozitīva ietekme gan Eiropas Savienībā, gan arī kaimiņu valstīs, un šāds iespējas ir jāizmanto. Tālāk ar jaunajiem regulas priekšlikumu eh, mēs redzam uzreiz parādās eh, vēl jauni ceļi, kā šis čēršļus barjeras pārvarēt, nodrošināt labāk ciešāku sadarbību Nu, ka komisija ir ierosinājusi, jā, tad tas nav viss tikai labā griba, bet jau ar iegūst likuma spēku. Un arī, ka mums ir spēkā arī Eiropas teritoriālās sadarbības priekšlikums, ne tikai starp robežu reģioniem, bet vispār ļoti plaši jau universitātu tīkls, pētniecībai, ciešāk sadarbībā un līdz to piekļuve Eiropas līdzekļiem būtu daudz plašāk un vienkāršāk. Nu, tas ir viss tagad domāts un iestrādāts. Te būtu ļoti svarīgi nodrošināt ciešu sadarbību ar jums. Uh, Tātad mēs jau uzsākam šo darbu šeit parlamentā. Un, ja mums izdotos arī turpmāk nodrošināt šādu viedokļu apmaiņu ar jums, ja mēs redzētu šādu gatavību un ieinteresētību no jūsu puses, tad mēs arī varētu runāt par šeit ciešāku sadarbību. Tas, kādā ziņā arī būtu iegums visiem Eiropā. Neatkarīgi no tā, kā virzās vai nevirzās iestāšanās sarunas. Pat arī vēl nav pabeigts šis iestāšanās sarunas. Mēs varam droši vien veicināt labāku sadarbību. Tā kā mēs runājam par tādu jumta uh, regulu, uh, Un līdz šim varbūt, kas bija atsevišķie nodalīti instrumentu attīstības sadarbībai vai atbalsts iestāšanās procesā, atbalsts kaimiņa attiecību politikas īstenošanai. Tas viss tiktu apkopots tādā jumta instrumentā, ietvarā, atsevišķos rīcību politikas jomās, un kopumā mēs sekotu ap to mūsu uzdevumam, sekot un rēģēt uz dažādiem izaicinājumiem un uz aktualitātēm, ko konstatē Eiropas komisija. No otras puses, protams, vienmēr ir uzreiz, uh, kā kurš putiņš ceļš, agresīvs lauka deguntiņa. Un, uh, nu, tas ir tad kopā ir kaimiņu attiecību politika ar iestāšanās politiku. Un šīs divas rīcība politikas jomas, nu, nevajadzētu nošķirt. Tas nav tas izdevīgākais variants, jā. Tādēļ jautājums jums, kā jūs to redzat un gatavi ciešāk sadarboties. Paldies! Jā, labi, tad tieši šo jautājumu mēs arī varētu turpināt. Tas ir jautājums par Eiropas Savienības līdzekļu tērēšanu sadarbībai ar Rietumbalkānu valstīm, Tātad pirmā daļa ir tieši šī budžeta izpildes apstiprināšanas kārtība, un otrs ir, tas ir tas, ko jūs jau runājat, kolēģi, eh, par ciešāku sadarbības modeli nākotnē. Kona kungam tālāk vārds. Tālāk, kur mēs runājam par izpildu tieši par visām Eiropas iestādēm kopumā. Jā, ja, dankašin, frau Vorsitzende. Dobar dan, e, Miredita. Ein, ich denke, das ist richtig. Mein Alban. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Jāsaka, ka man albāņu valoda ir vēl švākāka nekā vācu vai serbu. Tāpēc eh, runāšu vācu valodā. Es nāku no Āhenes, Vācijā, un gribu jūs tik tiešām mīļi sveikt mūsu vidū. Es esmu dalībnieks Albānijas delegācijā. Man gan vēl nav bijis tas gods šo valsti apmeklēt pagaidām. Biju Horvātijā un Serbijā kopā ar kolēģiem, šķiet, tas bija pagājušā gada sākumā. Tā ka esmu guvis nelielu ieskatu Balkānu valstīs. Un man ir tiešām liels prieks jūs redzēt šajā te īsajā kursā par Eiropas budžeta izpildes procedūru. Un tik tiešām atzinīgi vērtēju jūsu pacietību tajā visā klausoties. Es esmu referents 2017. gada eh, budžeta izpildē attiecībā uz eh, savienības budžetu dažādajās institūcijās un aģentūrās. Nu, tātad jūs jau dzirdējāt, eh, kāda ir procedūra attiecībā uz dažādajām aģentūrām un citām struktūrām, piemēram, reģionu komiteja, kur ir pārstāvēti savienības dažādie reģioni Tur piedalās, eh, piemēram, pilsētu mēra, pašvaldību pārstāvji, tāpat ir arī ekonomikas un sociālo lietu komiteja. Tur ir pārstāvēti sociālie partneri, darba devēji, arotbiedrību pārstāvji, eh, tāpat ir arī Eiropas Savienības tiesa, revīzijas palāta, datu aizsardzības uzraugs, ombudsman, Un ir arī padome. Un visām šīm institūcijām ir jāatskaitās parlamentam par izdevumiem. Un mēs tik tiešām ļoti rūpīgi skatām dažādo institūciju un aģentūru izdevumus. Galvenokārt runa ir par pārvaldības izdevumiem. 6% aptuveni aiziet pārvaldībai. Tā ir pavisam maza daļa no kopējā budžeta. Ir svarīgi, lai institūcijas korekti tērētu atvēlētos līdzekļus. Tas, protams, ir attiecināms uz jebkādiem izdevumiem. Ir ļoti būtiski nodrošināt to, ka Mm, Eiropas Savienības iedzīvotājiem rodas iespējas, ka viņu nodokļu maksātāju nauda tiek tērēta atbilstīgi. Liela daļa šo pārvaldības izdevumu tiek veltīti ceļu izdevumu sekšanai, dažādiem loģistiskiem izdevumiem, tulkošanas pakalpojumiem citas starpā. Un faktiski jau mēs visi esam Eiropas Savienības pilsoņi. Uh, Mm, bet ir tiešām lieliska iespēja redzēt uh, Eiropas Savienības virtuvi, proti, uh, kas notiek, uh, kādi ir kuras struktūras pienākumi. Un tāpēc arī viedokļa apmaiņa ar dažādajām institūcijām ir ārkārtīgi būtiska. Un mēs kā budžeta kontrolas iestāde to visu uztveram ārkārtīgi nopietni. Uh, Jo galu galā mums arī ir jānodrošina tas, lai dažādajām iestādēm būtu nepieciešamie līdzekļi viņu funkciju pildīšanai. Kā parlamentam mums, protams, ir jāsargā dalībvalstu intereses dalībvalstis vēlas iespējami minimāli iemaksāt līdzekļus uh, Eiropas Savienības budžetā un uh, saņemt pretī daudz, bet, nu, neko nevar dabūt par brīvu, tas vienkārši nav iespējams, tāpēc nevar sagaidīt, uh, ka saņemsiet kaut kādus labumus, ja neko tajā neieguldīsiet. Nu, lūk, Tāpēc ir tiešām būtiski, lai dažādajām iestādēm un institūcijām būtu pietiekami daudz resursu, lai tās varētu atbilstoši pildīt savus pienākumus. Bet tā pašā laikā, protams, visam ir jānotiek um, likumīgi un efektīvi. Ir atsevišķas institūcijas, kas ir vienojušās, piemēram, ar parlamentu par eh, kopīgiem, eh, piemēram, tulkošanas dienestiem, mēs vienmēr meklējam veidus, kā varam ietaupīt, kā varam darboties efektīvāk un labāk tērēt ierobežotos līdzekļus. Bet te pašā laikā mums ir jādomā arī, kādas ir problēmas, jāspēj tās pamanīt. Nu, piemēram, ja kaut kādi maksājumi nav tikuši veikti pareizi. Ah, jā, nav ievērota dzimumu vienlīdzība nodarbinātības ziņā, ja ir kaut kāda netaisnīga finansējuma sadale. Ja trūkst eh, līdzsvara, tas viss ir lietas, kas jārisina. Nu, un tad um, mēs esam tie, kam ir jāpievērš uzmanība visām šīm lietām un jānodrošina, ka tās tiek atbilstoši izskatītas. Nu, neliels izņēmums varbūt ir uh, Eiropas Savienības padome. Līdz šim padome ir bijusi atturīga un netik daudz atvērta tādai pilntiesīgai sadarbībai ar parlamentu. Mēs gan, uh, nu jau, mm, šķiet, drīz būsim panākuši kaut kādu vienošanos, uh, arī mūsu priekšādātāji citīgi strādā, lai panāktu kaut kādu vienprātību attiecībās ar padomi. Lūk, padomē īsti nepatīk, kā parlaments apstiprina padomas budžeta izpildi. Un gribu teikt jums paldies par uzmanību un veiksmi darbā. Paldies! Nākamais runātājs Petris Arvamā par aģentūrām. Labdien, mani sauc Petris Arvamā, esmu pirmais priekšādātājs vietnieks budžeta komitejā un koordinēju arī ETP darbību šajā te komitejā. Nu, lūk, un šī savā ziņā ir parlamenta sirds. Proti, skatāmies uz to, vai uh, pārējās institūcijas darbojas likumīgi un īsteno visas savas saistības, tostarp arī sekmīgu finanšu pārvaldību. Negribu atkārtot pārāk daudz no tā, kas jau ir izskanējis. Es atvainojos arī par to, ka nokavējos. Man tiešām liels prieks jūs visus redzēt šeit, šeit komitejā. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Nu, lūk, negribu atkārtot jau kolēģu pateikto, bet bet eh, kāda vispārīga raksturlieta par budžeta izpildi. Tā ir ļoti detalizēta un saskaņota procedūra. Mūsu komitejā notiek uzklausīšanas, uzklausām mūsu inspicējamās iestādes un tik tiešām nereti paužam kritiku. Un arī pozitīvus komentārus. Nu, lūk. Nu, nu, vai nu mēs apstiprinām budžeta izpildi vai nē, tas vienmēr ir tāds rūpīgi pārdomāts lēmums. Ir jāsaprot, ka ja mēs neapstiprinām budžeta izpildi, nu tad eh, tas ir ļoti spēcīgs politiskais instruments, lai varētu sākārtot neatbilstības Eiropas Savienības budžeta īstenošanā. Ja nav kārtības eh, kontos, nu tad ir jāņem vērā ieteikumi un situācija jārisina, pirms var atkal mēģināt gūt eh, budžeta izpildes apstiprinājumu. Lūk, tas ir viens no veidiem, kā nodrošināt nodokļu maksātāju naudas atbilstīgu izlietošanu. Man liekas, ka Hona kungs jau norādīja, ka mēs cieši sadarbojamies ar revīzijas palātu. Un revīzijas palāta ir tiešām ļoti būtisks palīgs šai procesā. Tas ir neatkarīgs ārējs revidents, kas uh, skata dažādas neatbilstības Eiropas Savienības budžeta izpildē un nepieciešamības gadījumā veic izmeklēšanu. Mazliet par Eiropas Savienības aģentūrām, par decentralizētajām aģentūrām. Par to jau arī nedaudz ir ticis runāts šeit. Es divreiz esmu bijis ēnu referents ETP aģentūra jautājumos un biju arī parlamenta ziņotājs 2020. gada budžeta izpildēji. Nu, un tagad esmu atkal referents par 2017. gadu. Kas tad ir aģentūras? Aģentūras palīdz uh, Eiropu padarīt par labāku vietu dzīvošanai, ja tā vienkārši var teikt. Aģentūras nodarbojas ar ļoti daudzām lietām. Eiropas Savienība ir izveidojusi aģentūras, lai tās veiktu tehniskus un zinātniskus uzdevumus, kas palīdz institūcijām īstenot dažādās politikas un pieņemt lēmumus. Aģentūras atrodas visā Eiropas Savienībā, un tas strādā ar jautājumiem, kas ietekmē vairāk nekā 500 miljonu cilvēku ikdienas dzīvi Eiropas Savienībā, un aģentūrām ir būtiska ietekme sniedzot Eiropas Savienības institūcijām un dalībvalstīm zināšanas uh, visdažādākajās jomās. Runa ir, piemēram, par pārtiku, ko patērējam. Ar to nodarbojas Eiropas pārtikas nekaitīguma aģentūra, tāpat ir arī Eiropas zāļu aģentūra, kas strādā ar medikamentiem, dažādas ķīmiskās vielas, ar ko saskars cilvēki. Šeit runa ir par Eiropas ķīmisko vielu aģentūru Un šīs aģentūras atrodas dažādās Eiropas Savienības galvaspilsētās. Nu, pat nevienmēr galvaspilsētās, tās varbūt arī citas pilsētas. Nu, tāpat arī, piemēram, ceļu transporta drošība, vide, tiesiskums kopumā ir 32 aģentūras. Vismaz šobrīd ir 32. Eiropas Savienības budžeta uh, īstenošanas uzraudzības galvenais uzdevums ir pievērst ļoti ciešu uzmanību šīm decentralizētajām aģentūrām. Šīm autonomajām aģentūrām ir politisks mandāts, lai tās varētu neatkarīgi veikt savus uzdevumus un īstenot Eiropas Savienības budžetu savā politikas jomā. Aģentūras ir būtiska daļa no Savienības politiskās struktūras aģentūram, protams, ir jāsako noteikumiem un Eiropas Savienības vērtībām. Parlamenta uzdevums šai gadījumā, kā budžeta izpildes kontrolas iestādēm, ir pārbaudīt, vai visi šie aspekti, proti noteikumi un citas lietas, ir ņemtas vērā aģentūra darbā. Mēs uh, veicam uzklausīšanas, apmeklējam aģentūras uz vietas, un mums ir arī detalizētas anketas, kas šīm aģentūrām katru gadu ir jāizpilda. Un tāpat tiekamies arī ar aģentūru pārstāvjiem. Viņi uz Briseli brauc nepārtraukti. Nu, lūk, nobeigumam var teikt, ka budžeta kontrolas komitejai gadu gaitā ir nācis nāk klajā ar rekomendācijām. Šeit var būt runa par dažādiem trūkumiem aģentūru sabiedriskajā iepirkumā. Iespējams, ka runa ir par kaut kādiem trūkumiem attiecībā uz budžeta ikgada raksturu, te varētu būt runa par kaut kādiem nākamajā gadā pārnestiem līdzekļiem, tāpat arī skatāmies, kāda ir personāla politika, kādas ir iekšējās kontrolas, pārskatāmība, cita starpā. Nu, un mūsu mērķis nav regulēt katru sīkumu aģentūras eh, ikdienas darbā. Nē, gluži vienkārši mēs sniedzam tādu politisko virzību un uzraugām budžeta izpildi saskaņā ar aģentūru mandātiem. Budžeta kontrolas komiteja tik tiešām augstu vērtēs sniegumu. Neskatāmies tikai uz skaitļiem pašu skaitļu pēc. Gribam redzēt to, kādi ir darba rezultāti un ietekme. Tas ir galvenais. Proti, kas ir sasniegts izmantojot Eiropas Savienības nodokļu maksātāju naudu? Paldies! Jā. Paldies! Partnerības, jeb joint undertakings, vēl kāda sarežģīta lieta. Labdien visiem! Mani sauc uh, eh, Mihaila Džālabova, nāku no Čehijas viena no dalībvalstīm, kas pievienojās 2004. gadā. Nu, un vēl ar vienu mums ir tāda pavisam nesena pieredze attiecībā uz Eiropas Savienības eh, finansējumu, un tajā labprāt dalīšos ar jums. Esmu viena no šīs komitejas eh, priekšādātāju vietniecēm, un šī tik tiešām ir sarežģīta komiteja, kurā darboties, bet man te patīk. Man patīk šis horizontālais skatījums uz visām Eiropas Savienības politikām un iespēja saprast, kas darbojas labi, kas nedarbojas un kā mēs varam eh, to visu uzlabot. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Man šķiet, ka šī ir tāda ļoti laba apmācība visiem. Man pašai, piemēram, ļoti uh, patīk saprast, kā budžeta izpildi tiek organizēta un kā dažādās puses to skata. Man tiešām bija ārkārtīgi paveicies. Es uh, otrajā gadā darbojoties šai parlamentā, proti tas bija otrais gads manā politiskajā karjerā, kad es jau biju referente budžeta izpildes jautājumos. Nu, tas bija tāds uh, lielisks veids, kā gūt uh, kopēju pārskatu par lietām. Esmu bijusi arī ēnu referente, piemēram, attiecībā uz partnerībām jeb joint undertakings. Nu, lūk, jūs jau daudz ko dzirdējāt par budžeta izpildes procedūru, un es gribētu ko vairāk pastāstīt par šīm partnerībām. Ir tiešām interesanti saprast, kāpēc šīs partnerības ir izveidotas un kā tās darbojas. 187. pāns līgumā par Eiropas Savienības darbību nosaka šo partnerību uzbūvi, un tur ir īpaša struktūra, kas ir nepieciešama uh, lai īstenotu dažādās Eiropas Savienības eh, programmas, piemēram, pētniecības programmas. Šajās partnerībās piedalās pārsvarā Eiropas Savienība, ko pārstāv komisija un eh, dažādas nozaru asociācijas un citi partneri, kas aktīvi darbojas pētniecībā un izstrādē. Partnerības pieņem paši savu pētniecības darba kārtību un finansējumu gūsta piesakoties konkursos. Nu, lūk, tātad eh, šīs partnerības izsludina konkursu, piesakās dalībnieki un viņi tad saņem finansējumu. Tipiskas partnerības sākušu ar lielākajām un vēlāk pievērsīšos arī naudas līdzekļiem, eh, piemēram, Fusion for Energy, zinām arī kā ITER. Tā ir partnerība, kas ir atbildīga par eh, pētniecības un izstrādes koordinēšanu lielākajai daļai tehnoloģiju komponentu, kas ir nepieciešama, lai veidotu tā saukto ITER, un Eiropas Savienība sadz līdz 50% izmaksu. Runa ir par kodolenerģijas radošanu vienā no Francijas stacijām. Vēl kāda partnerība - vienotās Eiropas debesis, Single European Sky, jeb tā sauktais Cezara. Viņi strādā ar jaunās paudzes gaisa satiksmes pārvaldības sistēmu izstrādi. Un ir vēl sešas tās augtās īpašās partnerības. Tās ir kopīgas tehnoloģija partnerības, kas ir izveidotas, lai īstenotu daļu no strateģiskās pētniecības darba kārtības. GTA. Un šeit runa ir par Eiropas tehnoloģiju platformām. Piemēram, novatoriski medikamenti, protams, varat iedomāties, ka šādas partnerības strādā ar jaunām zālēm, piemēram, jaunu antibiotiku meklēšanu. Tāpat arī partnerība kas veicina zaļās enerģijas popularizēšanu, zaļās debesis, kas nodarbojas ar vidē draudzīgāku lidmašīnu izstrādi ar samazinātām CO2 emisijām. Ir arī partnerības, kas strādā ar dabas resursu labāku izmantošanu. Un tāpat arī partnerība, kas ir vērsta uz Eiropas uh, elektrorūpniecības eh, konkurētspējas uzlabošanu, un arī partnerība, kas strādā ar dzelzceļa modernizēšanas jautājumiem. Lūk, šīs ir tās sešas kopīgās partnerības, ko, protams, arī pārbauda mūsu komiteja un parlaments kopumā. Kāds tad ir finansējums un eh, kopējais budžets šām partnerībām? Uh, Nu, lūk, es runāšu nevis par atsevišķiem gadiem, bet par pašreizējo daudzgadu finanšu schēmu. Tātad septiņu gadu schēma pašreizējā beigsies 20. gadā. 187 miljārdi eiro ir kopējais daudzums eh, šim te septiņu gadu periodam, un partnerībām kopumā ir ap atvēlēti aptuveni 10 miljardi, tātad 0,9% no kopējiem līdzekļiem daudzgadu finanšu schēmā. Nu, tie ir tā, lai jums būtu priekšstats par šo te partnerību budžetu. Lielākā partnerība, kā jau es teicu, ir ITER, enerģētikas partnerība. Tās kopējais budžets septiņiem gadiem ir 3 miljardi eiro. 0,27% no kopējā DFS budžeta. Nu, lūk, tas ir tā, lai jums rastos priekšstats par šo partnerību apjomu un atvēlētajiem līdzekļiem. Kādi tad ir izaicinājumi attiecībā uz budžeta izpildi partnerībās? Konkrēti piemēri. Par pēdējiem gadiem. Nu, un tad nobeigumā man būs arī tādi vispārīgāki komentāri par partnerībām un to sekmīgu pārvaldību. Pirmkārt, viena no problēmām partnerību iz, budžeta izpildes procedūrā ir skaidra nošķīruma trūkums starp pamatprogrammām, kas pārklājas par vienu vai vairākiem gadiem. Nu, lūk, tad indikātori. Uh, neļauj reālajā laikā izvērtēt sniegumu, jo ir pārklāšanās. Nu, un tad vēl dažās kopīgajās partnerībās problēma ir ar iepirkumu, īpaši liela apjoma iepirkumu. Pieauga laiks, kas nepieciešams līguma noslēgšanai. Nu, tas ir tāpēc, ka ir gan sarežģītas iepirkuma procedūras. Lūk, tāpēc ir ļoti svarīgi to visu sakārtot, lai tas viss būtu vienkārši arī pučet izpildes procedūras kontekstā. Uh, Iepriekš partnerības ir saskārušās arī ar maksāt nespēju atsevišķos līdzekļu saņēmējos, bet tomēr nebija iespējas apturēt maksājums nepieciešamajā laikā. Šādas ir tās tipiskās problēmas. Pēdējos pāris gados ir arī konkrēti gadījumi, piemēram, lielākajā partnerībā ITER budžeta izpildes apstiprināšana tika atlikta uz vēlāku laiku, jo mainījās valdība un bija jānāk klajā ar jauno darbu plānu, ņemot vērā vadības maiņu. Vēl kāds gadījums, kad budžeta izpildes apstiprināšana tika atlikta. Artemis, Enijak, mūsdienu Excel gadījumi. Divas partnerības uh, apvienojās grāmatvedības gada vidū. Nu, lūk, un līdz ar to, protams, nebija pietiekami daudz laika, lai nāktu klajā nepieciešamajiem datiem, kas ir vajadzīgi, lai pieņemtu lēmumu par budžeta izpildi. Nu, lūk, tādas ir situācijas, ar ko mēs saskaramies. Nu, un, eh, ja runa ir par tādu uh, labu pārvaldību. Nu, tad kopīgās partnerības, kas ir vērstas uz pētniecību, izstrādi, tehnoloģisku progresu, tās nereti ir ļoti grūti pārbaudīt, tīpaši, ja runa ir par sniegumu. Nu, kā tad jūs varat izvērtēt sniegumu, ja strādājat pie kāda projekta, kas rezultātus eh, demonstrēs 30. gadā? Tāpat arī kļūdu noteikšana vai rezultātu nesasniegšana obligāti neko neliecina par partnerības darbu. Nereti iznākums un rezultāti var būt tikai prognozēti ar zināmu noteiktību, bet nav runa par drošiem konkrētiem rezultātiem vienmēr. Nu, tāpat arī pārvaldība partnerībās nav atkarīga tikai no pētniecības projektu veiksmīgas norises, bet arī rezultātiem un atklājumiem. Nereti rezultāti nav tādi, kā paredzēts. Nu, kas varbūt šodien varētu šķist kā zaudēti resursi brīdī, kad domājam par budžeta izpildus apstiprināšanu, pilnīgi iespējams, ka tas ir ieguldījums kaut kādos nākotnes rezultātos un atklājumos. Nu, un e, to ir tā grūti atbilstoši ņemt vērā. Un tāpat arī partnerībām ļoti aktuāls ir ārvalstu kapitāla mobilizēšanas jautājums. Nereti ārvalstu kapitāls vairāk kārt pārsniedz Eiropas Savienības sākotnējos ieguldījumus. Un tāpat ir arī iespējami citi finanšu avoti šais partnerībās. Ir skaidrs, ka šīs partnerības ne tikai stiprina Eiropas Savienības ekonomiku, bet arī strādā ļoti būtiskās jomās, piemēram, kodolenerģija, medikamenti, drošāki lidaparāti. Partnerības iegulda cilvēku dzīves uzlabošanā. Nu, un ko tādu ir ļoti grūti vai pat neiespējami izteikt skaitļos un kaut kā kvantificēt. Tieši tāpēc arī budžeta izpildes apstiprināšana ir tik sarežģīta. Un tāpēc ir vajadzīgi cilvēki, kas darbojas šai mūsu budžeta izpildes komitejā, kuri saprot, kā lietas notiek un var savu darbu paveikt labi. Ja ir jautājumi, labprāt atbildēšu. Paldies! būsim paveikuši šo sadaļu par galvenajām budžeta izpildes procedūras daļām. Varbūt kādi jautājumi, komentāri, kritika paužama? Šķiet, ka nē. Nākamais jautājums. Sadarbība ar revīzijas palātu, OLAF un Nacionālajām revīzijas palātām un Nacionālajiem parlamentiem. Tātad mums ļoti svarīgi, lai arī tiktu iesaistīti nacionālajie parlamenti. Un tas ir domāts ar to, lai arī nacionālajie parlamenti izrādītu interesi, kā mēs rīkojamies, kas notiek ar e, Eiropas budžetu un tālāk. Un tādēļ mums ļoti svarīgi arī jums visu aptu vienmēr ļoti precīzi ziņot, e, kas ir plānots, kas notiek, un arī reiķināties jūsu priekšlikumiem. Un tādēļ mums ir ļoti svarīgi, lai nebūtu tā, ka kaut kāda dalībvalsts būtu tādā tikai novērotā lomā. Mēs vēlamies visi, lai aktīvi sadarbojamies un visi darbojamies. Bet arī bez jūsu atbalsta mēs nevaram uzlabot savu darbību. Tas ir aicinājums jums visiem tiešām. Mums lūdzu palīdziet, lai mēs panāktu vēl labākus rezultātus. Nav jau vienmēr tas vienkārši. Galu galā Eiropas līdzekļi bieži vien saistīti ar sankcijām. Ja ir zaudējumi, tad ir atkal atskaitījumi. Uh, Un, ja jūs paši to pamat laicīgi, protams, tad to varam arī laicīgi novērst. Tātad šīs kļūdas, kļūda īpatsvars, par ko mēs iepriekš runājām, mēs redzam, ka bieži vien tas īsti nedarbojas, jo kļūda saulēcīga identificēšana, un pie tā būtu daudz aktīvāk jāstrādā. Tas ir aktuāls jautājums kopā ar revizijas palātu. Uh, kurā ir arī tieši 28 pārstāvji un aptuveni 900 darbinieku. Tie ir auditori, bet papildus arī, protams, tulkotāji. Un tad mums ir ļoti svarīga šāda sadarbība, un ja mēs tam visam pievēršam uzmanību, ko tad īsti kontrolē, piemēram, attiecību struktūra fondiem? Tad šobrīd jau mēs varam konstatēt, ka attiecībos 2015. gadu viens miljons uh, 800 380 eh, vai eh, struktūra fonda projekti tika iznoti Eiropas Savienība kopumā. Un 1,1% eh, tika izkontrolēts uz vietas dalībvalstīs. Komisija savukārt veic 0,02% kontroli par visiem projektiem, un revizijas palāta arī par 0,02%. Tātad tas tikai nozīmē, mēs vēlamies vēl pārbaudīt, vai faktiski sanāk, ka revizijas palāta un komisija kontrolē viens un tos pašus projekts. Tā kā lūk, tas tikai ir tāds signāls par kontroļu biežumu, par kontroli riskām. Tas faktiski ir tikai nieks Tādēļ mums vienmēr pašiem jārīkos, lai mēs tiešām piemērot pareizos tiesiskos instrumentus. Mēs nevaram pieļaut kopumā, ka no tā cieši iedzīvotāji. Tad mums ir jārīkojas, lai garantētu, ka Eiropas nauda tiek tiešām iztērēta vislabākā veidā. Tieši tādēļ mums Eiropas revizijas palāta ir ļoti nozīmīgs partners, Bet apzinoties um, faktiski šo situāciju, ka 0,02% no visiem projektiem tikai ir kontrolēti, jūs redzat reiz, kur ir galvenā problēma. Ja? Mums ir tādēļ būt pārliecinātiem, ka mūsu ziņošanas uh, uh, sistēma balstās uz patiesiem datiem. Mums jāpaļaujas uz dalībvalstīm. Vai mēs varam parau, paļauties jūsu valdībām, uz jūsu uh, valsts kontrolas iestādēm? nacionālajiem parlamentiem. Mēs esam tie, kas tā kā, var teikt, neticīgie, bet tomēr mums visam tam ir pamats būt piesardzīgiem. Bet cīnāmies arī pret krāpniecību. Mums ir daudz šie kontrolas mehānismi iebūvēti, bet vienlaiks mums jāatzīst, ka daudz naudas Eiropas senībā nu, protams, ir daudziem ļoti pievilcīga un nevienmēr viss tiek izdarīts pareizi. Katra krāpšanās, ko mēs nekonstatējam un neatklājam, tas nozīmē, ka tiek zaudēti Eiropas līdzekļi no Eiropas kopējiem budžeta līdzekļiem. Un tas vēl turklāt arī nostāda visu Eiropas Savienību nelākā gaismā. Nu, papildus vēl šeit noteiktajām garantijām, kļūdu īpatsvaram, budžeta izpildes apstiprināšanām, rekomendācijām, ko mēs sagatavojam. Mēs esam arī saistīti ar to, ka lai katrs, kas piedalās projekta apstiprināšanā, protams, apzinās savu atbildību un lomu. un to dara ar lielāko apziņu atbildību un tālāk par krapšanos apkarošanu. Vēlos tieši pievērst jūsu uzmanību, ka Olaf iestādē strādā aptuveni 500 darbinieku. Un apzinoties, cik milzīgi līdzekļi tiek tērēti, tas atkal ir tikai, protams, tikai kā piliens jūrā. Piemēram, rītdien mēs tieši strādāsim Un mums būs seminārs par reviziju, e, eh, piedošanu, Olaf darba reorganizāciju uzlabošanu. Nav būt tā, ka mēs piesadzamies ar vīģis lapu. Mums ir jāpanāk reāla situācijas uzlabojums. Un Olafs mums ir ļoti nozīmīgs arī darba lauks, jo arī Eiropas um, līmenī. Tā faktiski ir tāda jauna pieredze. Un tā ir izveidota. Tad Olafs darbojas tikai kāds 20 gadus. Un viņam būtu. Viņam nav nekā tieskā pamata uzsākt kriminālu vajāšanu. Nevar arī, piemēram, arestēt kontus dalībvalstīs. valstīs un jāpaļaujas, ka arī sadarbība nacionālām iestādēm notiek ļoti labi. Tad, tad mēs esam veidoši plānots ir šis Eiropas prokurors, kas stātos spēkā no Eiro 20. gada. Un te varētu uz brīvprātības pamatu piedalīties dalībvalsts, jo šobrīd dalībvalsts ir gan tavas izņemot tās valsts, kas vienmēr sacīs, ka tieslietas tātad nav viņu kompetencē, neuzskat, ka to varētu darīt Eiropā. Tātad Dānija, Īrija un apvienotās karalists, un diemžēl papildus arī Polija, Ungārija un Zviedrija. Un tieši Polija un Ungārija visvairāk satrauc, jo viņi ir lieli Eiropas naudas tērētāji. Un um, vajadzētu kam pateikt ka mēs aizstāvēsim Eiropas naudas, un ja jūs neskatāties brīvprātīgi šajā, nu, tur varētu arī runāt par zinām tādiem ierobežojumiem naudas pieejai. Tad nevajadzētu garantēt šos līdzekļu pieejumu. Tā ka, nu, tas ir tāds darbs, un faktiski visu laiku arī tāds liels bažas. Ja tas, ko mēs darām, un sagatavojam arī ziņojumus un uh, nosūtam arī nacionālām iestādēm. Mums jābūt pārliecībai, protams, ka visus šos gadījumus nacionālās iestādes arī izmeklēs, bet diemžēl tāds pārliecības bieži vien trūkst. Nu, turklāt arī Olafam ir ļoti skaidrs savas procedūras, un tās, diemžēl, ļoti ilgas. Pirmkārt, jau pirmkārt mēs saņem ziņojumu par aptuveni pēc 36 mēnešiem, ka kāds pārkāpums notiek. Tad notiek pēkšņi 18 mēneši vēl kaut kas tiek notiek. Un tad jau iestājas nolgums 70 mēnešus vēlāk. Tā kā tas ir kopējs tāds spriedzes uzdevums un. Nu, tālāk arī revizijas palāta, protams, aktīvi strādā. Mums ir ļoti pozitīva tā pieredze. Bet arī Nacionālās revizijas palātas, ja valsts kontrolas, darbojas pēc atšķirīgiem principiem, atšķirīgām pilnvarojumu, jeb likuma pamata. Ir valsts kontrolas, kas drīkst uh, rēģēt pēc savas institīvas, kur tiek konstatēta budžeta līdzekļu uh, nepareiz iztērēšana. Un tas, protams, tad ir atšķirīgi. Tātad, ja dalībvalsts nosaka zināmas pilnvaras, kur arī var rīkoties par Eiropas līdzekļiem, savukārt citās ir ierobežojums tikai var darboties ar nacionāliem līdzekļiem un to kontroli. Tas, ko es sapratusi arī Eiropas Savienības politikā strādājot, ja mēs runājam, piemēram, par paplašanāšanos procesu, un mēs vēlamies, lai kandidātu valstis iegūtu atbalstu, tad būtu jānosaka arī valsts kontrols katrā valstī balstās uz patiešām labu likumisko pamatu. Tad es arī vēršos te pie komisijas pārstāvjiem. Mums jāpanāk to, ka valsts kontrolas katrā valstī, kandidātu valstī, iegūst tās pilnvaras, kas nepieciešams budžeta kontrolē. Tikai tādā veidā mēs varam būt pārliecināti, ka um, tie rezultāti, kurus mēs vēlamies, um, un es nesaprotu, kāpēc tas līdz šim īsti nekad nav noticis. Nacionālais parlaments savukārt, nu, teiksim, tie ir mūsu sarežģītie klienti. Nu, kad es saku sarežģīti klienti, jo nacionālajie parlamenti. Mēs parasti sakām, nu, rīkosimies, domāsim, kā varam uzlabot šo situāciju. Bieži vien mēs saprotam, ka Nacionāla parlamenta nav ieinteresēta un neierodas mūsu kopējām sarunām. Tātad tie, kas saņem naudu, Eiropas parlamentā paņem, pārstrādā un vairs par to nelieks nezinas. Bet mēs vēlētos, lai šis process tomēr neapstātos. Kad sekojam īsti, kas notiek arī tālāk. Kā mēs varam pieprasīt valdībām tomēr šo situāciju arī pārveidot? Kā to darbu veic arī valdības koalīcijas partijas, nevis tikai opozīcija bieži vien ar šādiem lietām darbojas tikai opozīcija, bet tāds nevajadz, tādam nedrīkstētu būt. Ir jābūt par um, kopējai atbildībai un kopējiem redzējumam. Tā kā mēs dodamies uz vietas, mēs ar savu misiju, mēs tieši vienmēr uzstājam uz tikšanos ar nacionālajiem parlamentiem, ar Eiropas lietu komitejām, ar budžetu komitejām, ar budžeta kontrolas komitejām. Bieži vien nacionālajie parlamenti um, mm, nereaģē, jo sanāk, ka mēs kaut kā nesam ņēmuši vērā šo Nacionālo parlamentu kalendāru, un pēkšņi izrādās, ka tur ir kaut kādas brīvdienas, eh, lieldienu karnevāls vai Ziemassvētku jau pārtraukums vai vasaras pārtraukums. Un tad reti, kurš ir deputāts gatavs atnākt un mūs satikt. Tāda ir mūsu rūgtā pieredze. Lai gan mūs mm, visu interesēs būt tāds labs dialogs, un balstoties arī, protams, uz mūsu kopējo tādu interesi, mēs panāktu. Bet, diemžēl, diemžēl ar vien bieži konstatējam, ka nekas tāds nenotiek. Mūs neviens negaida. Bet mēs būtu īstenībā iepriecināti, ja būtu otrādāk. Jūs tieši mūs uzaicinātu ierasties, un tad mēs saskaņot šos laikus tā, ka jums labāk dara. Lūdzu, tālāk, kas vēlas izteikties. Përshëndetje të gjithëve. Faleminderit për ftesën që na keni bërë. Labdien. Lielas paldies par to, ka uzaicinājāt mūs, lai piedalītos e, šajās svarīgajās diskusijās. Nu, tas ir svarīgi ne tikai Eiropas nodokļu maksātājiem, bet mums visiem, jo uh, mēs saņemam finansējumu, kas tālāk kļūst par investīcijām e, jau plašākās jomās, un tad ir nu, pārējais jāveic atbilstīgi mūsu komitejā, kuras e, daļa es esmu, mums ir augstā kontrolas komiteja. Tas, e, tā ir neatkarīga struktūra, kas uh, nodarbojas ar eh, valsts finansējuma auditēšanu, tā lai varētu noteikt tēriņus un nu, atbilstīgi 2015. gada likuma grozījumam. Tāpat šī struktūra ir atbildīga par budžeta mm, rezultātiem, par šo sniegumu rezultātiem finanšu ministrs arī ir iesaistīts eh, tajā, lai sakot līdzi tam, kā tiek izmantot Eiropas Savienības fondu līdzekļi. Kā jau jūs pieminējāt, priekšsādātājs kundze, šie fondi, šis finansējums tiek uzraudzīts, un to dara ne tikai Olaf, bet arī Zana mūsu valstī augstā valsts kontrolas iestāde, jeb struktūra. Līdz ar to valsts finansējums un arī Eiropas finansējums vienmēr tiek pakļauts vienādai kontrolē. Augstais audita birojs un tā paveiktais darbs parāda to, ka ne tikai novērtējums ir svarīgs, bet arī izdotās rekomendācijas ir ļoti svarīgas, ir būtiski. Uh, raudzīties, lai ieteikumi tiek īstenoti. Un mēs tad esam secinājuši to, ka mm, liels daudzums šo rekomendāciju beigu beigās netiek īstenotas, un tā, lai situāciju mainītu, mēs esam izveidojuši e, komitejā vēl apakškomiteju, kas tad konkrēti ir atbildīga par to, lai sakot līdzi, kā budžeta institūciju rekomendācijas tiek īstenotas Albānijām. Un pēc likuma grozīšanas mēs esam ievērojuši, ka ir palielinājusies spriedze budžeta mm, rezultātu auditēšanai, un tas attiec uz visiem publiskā iepirkuma procesiem. Pirms tam mūsu galvenais uzmanības akcents bija eh, tikai vērsts uz eh, izmaksu efektivitāti, uz zemākos cenas piedāvājumu, bet mēs eh, tik ļoti neraudzījāmies uz mm, budžeta mm, rezultātiem, uz šo izpildi, un to tagad mēs mainām. Mēs ļoti raugāmies uz to, kāda rezultāta tiek sniegta no budžeta un publisko iepirkumu, jo viedi tērēts finansējums uh, rada labākus infrastruktūras attīstības iespējas, un tas beig beigās nāk par labu nodokļu maksātājiem valstī. Mēs īpašu uzmanību esam komitejām pievērsuši arī publiskajām uzklausīšanām ar visām iesaistītajām ministrijām. Tātad tām ir pienākums ierasties un ziņot par to, kā ka Augstā audita ofisa rekomendācijas tiek piemērots augstais auditors. Šis birojs arī krietni vairāk tagad raugās uz to, kā tiek īstenotas e, rekomendācijas. Tas var iet nu, līdz pat krāpšanas gadījumiem un kad atbildīgās personas ir jāsauc pie atbildības par reģionālo sadarbību. Tā arī ir ļoti svarīga šajā konkrētajā darba kārtības punktā. Te es varu teikt, ka Albānija un uh, daudzas kaimiņu valstis uh, joprojām ir apņēmības pilnas izveidot projektus, kas ne tikai var gūt panākumus Eiropas Savienības finansējumu piesaistīšanā, bet arī, lai varētu izpildīt eh, visu gaidas, radīt eh, pievilcīgus tirgus iesaistītajām pusēm. Es jau iepriekš pateicos jums par doto vārdu un arī grasos izteikties nākamajā sesijā. Lielas paldies par šo informācijas informāciju par pieredzi Filipovski kundzei vārds tagad. Mm, paldies! Es pievienojos jums, priekšsādātājs kundze, ka Eiropas finansējuma līdzekļu izmantošanai jābūt efektīvākai un ka mums ir jābūt pastāvīgam dialogam starp valstu parlamentiem un jūsu komiteju. Es vēlētos vēl piebilst, ka Serbija ir pieņēmusi stratēģiju, lai cīnītos pret uh, nepilnībām, pret uh, krāpšanu attiecībā uz uh, Eiropas Savienības fondiem, attiecībā uz periodu 2017-2021 gadu, un to papildina arī rīcības plāns. Tas tika pieņemts 2017. gada 26. oktobrī. pēc rīcības plāna īstenošanas ir arī paredzēts birojs, kas nodarbojas ar Eiropas mm, finansējuma auditēšanu. Tātad runa ir par visa veida finansējumu no fondiem, kurus ir bijis saņem IPA ietvaros. Šis birojs, audita birojs, ir pastiprinājis savas rīcības spējas Tika izveidota darbinieku komanda, inspektori EPARD komandai, pro programmai. Mēs arī esam izveidojuši nepieciešamās struktūras šī projekta sakarā un ko tad tas konkrēti nozīmē. 2017. gadā departaments cīņai pret nelikumībām un krāpniecību attiecībā uz Eiropas Savienības fondiem ir veikuši četras administratīvās pārbaudas. Viena pārbauda tika veikta kopā ar Olaf, un trīs pārējās tika veiktas kopā ar atbilstīgo sektoru, kas nodarbojās ar mm, šo mm, fondu pārvaldi. Finanšu ministriju 2017. gada decembrī Briselē notika tikšanās ar Serbu un Olaf pārstāvjiem, tad nu mēs vienojāmies, ka tā, lai būtu vēl labāka sadarbība mūsu starpā, starp mums tad vajadzētu vēl parakstīt saprašanās mina, memorandu starp eh, Finanšu ministriju un Olafu. Un tad nu, šajā memorandā vajadzētu konkretizēt prioritārās sadarbības jomas. Liels paldies! Memedī kungs no bijušās um, Dienvidslāvijas republikas Maķedonijas. Okay, thank you. I'm a gentleman, but it... Lielas paldies, es esmu džentelmenis, bet tam nav nozīmes. Man ir liels gods būt šeit, un es vēlos arī sniegt savu ieguldījumu. Diskusijās, kas līdz šim izskanējušas, es pats neesmu ekonomists. Tomēr centīšos eh, darīt visu iespējamo, lai arī sniegtu savu ieguldījumu tēmas apspriedēm. Es uzskatu, ka Mm, mums tik labi nemaz nepadodas Eiropas Savienības finansējuma lietošana. Te es runāju par Maķedonijas gadījumu. Pieļauju, ka tāda pati situācija arī ir citās Rietumbalkānu valstīs. Es gan neizteikšos par citām uh, Rietumbalkānu valstīm, bet par Maķedoniju. Līdz šim mums nav mm, pietiekami veicies ar pieejamās finansējuma izlietiešanu, vai runa būtu par pārobežu sadarbību, vai arī eh, citiem ES eh, fondu sektoriem. Nu, mēs labi strādājam pārobežu sadarbības jomā, mēs vēlāk tieši runāsim par pārobežu sadarbības jomu. Statistikas dati parādīs to, ka mums eh, tīri labveids šajā jomā. Es domāju, lieta, kas eh, atkārtojas, ko jūs sakāt, ka nu, parlaments mm, nespēlē praktiski nekādu lomu, pat ne, nelielu. Ne tikai attiecībā uz Eiropas Savienības līdzekļiem, bet arī attiecībā uz mūsu pašu valsts budžetu. Par to es te runāju, jo mums ir uh, neskaitāms daudz aģe, daudzums aģentūru. Mēs mm, ievēlam cilvēkus tur, bet mēs nevaram kontrolēt šīs aģentūras. Nav pārskata atbildības. Jā, viņi mums ziņo katru gadu, bet mēs mm, nevaram ar balsojumiem ietekmēt, kā šīs aģentūras. Nevaram, mēs turklāt tās arī izveidojām, to starp arī valsts audita birojas, un Tur nevar neko daudz darīt, un es esmu ļoti priecīgs redzēt, ka jūs cenšaties virzīt šo lietu uz priekšu, ka parlamentam vajadzētu būt uh, pārskata kontrolas iespējām ne tikai attiecībā uz ES mm, finansējumu izlietošanu, bet arī pār mūsu valsts budžeta līdzekļu izlietošanu. Tam mums šis kontrols pietrūkst. Mm, es teiktu tā, Mm, attiecībā uz neatbilstošais līdzekļu izlietojumu mums jābūt ļoti uzmanīgiem šajā jomā. Jo savā veidā man tā liekas, iespējams, es kļūdos, bet man radās, ka maz pamazītiņam mēs radām tādu cilvēku tīklu, kas ir tik ļoti augstu pakāpi sasnieguši neatbilstīga līdzekļu izmantošanām. Pat daži no dalību valstu pārstāvjiem, diemžēl, ir iesaistīti, un es nezinu, vai tad ir vieglāk iegūt finansējumu Rietumu Balkānos nekā pašās dalību valstīs, no kurām nāk šie cilvēki. Nu, es nezinu, varbūt tā arī ir bet es patiešām ticu tam, ka jūs mm, un mēs, un nu, ka mums ir jāņem vērā situācija, kā tiek veidot šie e, tīkli. Es e, tīri labi zinu, ko viņi dara. Man nav nekādu instrumentu manā rīcībā, lai viņus apturētu. Ir dažādas uh, vēstniecības, kas pārstāv Eiropas Savienības valstis, vai pat arī mm, ir citi cilvēki ārpus eh, vēstniecībām, kas nav tam saistīti, bet nu, man ir jārunā skaidra valoda, jābūt godīgam. Es domāju, ka mums par to ir mm, jāpadomā, jārisina. Un jūsu mm, piedāvātā ideja mm, par to, ka valstu parlamentiem jābūt kontrolas iespējai par to, kā tiek izmantots ES līdzekļi ļoti laba. Uh, Lielas paldies! Lielas paldies! Mēs ņemsim to vērā tad, kad vērtēsim dažādās valstis. Ļoti interesants viedoklis. Lielas paldies! Tagad Hada Jonas kundze no Kosovas. Es atvainojos, ka varbūt neprecīzi izrunāju jūsu vārdu. Liels paldies! Pateicos, ka esat mūs uzaicinājuši, ka varējām piedalīties šīs dienas sanāksmēm. Mēs eh, esam sekojuši līdzi notikumiem, pasākumiem, kas saistās ar budžeta kontrols pasākumiem Kosovām. Mums ir mm, visnotaļ labvēlīgāka situācija tādā ziņā, ka mums ir likumdošanas projekts izstrādāts, kas ir pilnībā harmonizēts ar Eiropas Savienības akī. Nu, īstenībā mūsu uh, visi likumi ir eh, pilnībā atbilstīgi. Un nu, tad, nu, budžets, kas balstīts uz eh, valsts finansēm un iespējām, un tā ir daļa no šī procesa, kas asamblējā ir sava loma paredzēta. Tā organizē uzklausīšanas ar visiem eh, valsts budžeta labumu guvējiem un valdībam no otras puses ik pēc trīs mēnešiem iesniedz parlamentam ziņojumu, tas ir valdības pienākums par to, kā budžeta līdzekļi tiek iztērēti. Un tad vēl mm, tiek iesniegts arī gadskārtais ziņojums, par to notiek diskusijas Kosovas asamblējām. Un tad beigās mm, tas tiek pilnībā apstiprināts, ja ir nodrošināta atbilstība, un noraidīts tad, ja tādas nav. Un mēs eh, Kosovā esam izveidojuši arī mm, valsts eh, audita biroju. Konstitūcija garantē tā neatkarību. Un tad, nu, tas darbojas uz šādiem pamatiem. Kosovā šis birojs vienmēr bijis neatkarīgs, un tas uh, ir atbildīgs par visu valsts budžeta iestāžu pastāvīgu auditēšanu. Un šī struktūra veic revīzijas arī valsts iestādēs, kas ir iegūst valsts finansējumu. Tas tā tad nesen situācijas attīstība. Un tad pozitīva lieta ir, ka 2009. gadā mēs izveidojām komiteju. kas ir atbildīga tikai par valsts finanšu monitoringu. Tātad tā šī struktūra izvērtē auditoru ziņojumu, to starp snieguma ziņojumu, un tad nāk klajā ar rekomendācijām. Par rekomendācijām notiek diskusijas parlamentā un balsojums šī komiteja. Tādējādi ļauj mums labāk uzraudzīt valsts finansējumu Kosovas republikām. budžeta un finanšu mm, komiteja Kosovā. Tātad sako līdzi budžeta pozīcijām, monitoringa komiteja novērtē to, kā budžets tiek atbilstoši izmantots no mm, piemērošanas fāzēm. Finanšu uzraudzība notiek labā līmenī, tā es to formulētu. Tomēr mēs nevaram teikt, ka e, tieši tas pats būtu attiecināms arī uz Eiropas Savienības budžetu līdzi. Efekti nebyłyby mm, tak zadowalające. E, jest, był i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 dalību valstu teritorijām. Un tad nu, es vēlētos noskaidrot, es tad uzdošu šādu jautājumu, vai ir bijis Euroleks misijas ziņojums izstrādāts. Kosovas gadījumā, kur tiek eh, raudzīta likuma īstenošana, tā lai eh, tiesiskumu nevarētu iejaukties politiski, ņemot vērā to, ka tiesu varu izvērtēja jau Laks misiju un Nu, tā tad mēs redzam šo tiesu darbu rezultātus, kas beigu beigās nav bijis nemaz tik pozitīvi attiecībā uz ietekmu uz sabiedrību. Neoleks ir bijis tā struktūra, kas ir veiklusi monitoringu un struktūru. Un tad mans jautājums ir par šo Eoleks. Uh, misiju, vai tās savulaik ir ziņojusi par līdzekļu izmantošanu Kosovo, ņemot vērā to, ko mēs dzirdējām šeit no Petrikunga, kam mēs vēlējāmies redzēt to, ka līdzekļi tiešām nonāk paredzēto labumu guvēju rokās un ka vēl bez tā, vai finansējums ir uh, gudri izmantots un ir sasniegti paredzētie mērķi, kam šis finansējums bija paredzēts. Un nu, es runāju par tieslietu sistēmu, bet eh, tieši to pašu varētu attiecināt arī uz citām jomām. Lielas paldies! Paldies jums par šo informāciju! Un paldies arī par doto jautājumu. Mēs esam izmantojuši arī Euleks, eh, lai nopietni strādātu. Uh, Vismaz divas reizes eh, mūsu budžeta kontrolas komiteja bija, e, faktiski trīs reizes, uz vietas Kosovā. Tā kā Eulaks jautājumā mēs esam pievērsušies ļoti, ļoti intensīvi. Protams, man nepatīk dzirdēt to, ko jūs sakat. Šie pārmetumi Eulaks darbībai. Uh, Mēs esam ļoti nopietni vērtējuši un pārunājuši arī ārējās darbības dienestu. Mums bija sagrots arī atsevišķais ziņojums. Bija paša Euleks ziņojums, viņa atskaitās ārējās darbības dienestam. Bet ņemot vērā jūs šodienas komentāri, es apņemos, ka mēs šo tam arī skatīsim, un pēc vasaras pārtraukuma mēs jums ziņosim, kā tad situācija ir attīstījusies. Galu galā tā ir ļoti liela un ir ļoti dārga misija ko mēs iznojam. Tur ir ļoti plašs darbinieku skaits iesaistīts un ļoti svarīgi, lai nu, nebūtu šāda negatīva uh, pieredze, bet tieši Oleks reputācija uz vietas ir ļoti iedragāta. Un mums ir jārēģi uz to. Un mēs arī jums, katrā ziņā, nopietni ņemsim vērā to, ko jūs nu pats stāstījāt. Un šī statistika par efektivitāti, par tiesām, par ja jums ir kaut kas vēl papildus, ir, ir jūsu rīcībā šāda informācija, lūdzu atsūtiet man. Ja vien iespējams, lūdzu angļu valodā gan. Jo tās valodas, kas nav Eiropas Savienības valodas, šobrīd tām ir sarežģīti nodrošināt visu tulkojumu. Katrā ziņā labprāt eh, atsauksimies jūsu aicinājumu šo tām vēlreiz izmeklēt, un faktiski jau tas ir tā, ka divus gadus nesam vairs skatījuši Oileks jautājumu bet tas droši vien, ka eh, tam ir atkal jāmaina, un to darīsim. Labi, paldies jums visiem par līdz šim diskusijām, un tātad mēs varam sākt otro daļu. Man gan neviens nav pieteicies vairāk, un ja došu vārdu dabiem referentiem, Celera kungam un Klins kungam, tad mēs ķeramies pie mūsu sarunas otrās daļas. Lūdzu, Klins kungs. Jā, paldies priekšsādātājiem! Vai jūs vēlaties sākt? Paldies priekšsādātājiem! Mēs ļoti labi zinām, reģionālā sadarbība ir viens no priekšnosacījumiem, lai veidotos labas kaimiņu attiecības. Un politiskā situācija šajos reģionos šobrīd ir stabila, un tā arī paliks. Uh, Un tādēļ, lai izmantot visas iespējas un ekonomisko izaugsmu, mēs tieši vēlamies attīstīt attiecības. Lai tas tā izdotos, ir nepieciešams veidot uzticēšanos. To droši vien nevar īsti panākt ar likumdošanas darbu, bet gan šī uzticēšanās ir jāveido lēnām, zinām laika periodā, kurā mēs redzam, partneri redz, ka sadarbība dod rezultātu un ieguvēji ir visi plašākā mērā. Nevis tikai tie, kas visciešāk veidā iesaistīti, bet daudz plašāk. Tas arī īpaši aktuāli jautājumos, kurus saucam par Rietumu Balkāniem. Un šajā gadījumā vēlos īpaši pateikties Rietumu Balkānu pārstāvjiem, kas ieradušies šeit, un paldies arī par jūsu arī izstā, izklāstu par situāciju. Es vislabāk pārzinu Albānijas situāciju, bet ne citas valstis. un es arī tieši tādēļ esmu iepriecināts, ka esat ieradušies šodien, lai jūs uzklausītu un labāk iepazītu jūs situāciju jūsu valstīs. Jūsu valstis Eiropas Savienībā ir īpaši nozīmīgs. Jūs esat Eiropa, un Eiropas parlamentā, ja mēs skatāmies, kas notiek Strasbūrā, un redziet, Eiropas parlamenta ēka ir tāda nepabeigta. Un ar to mēs vēlamies signalizēt, ka Eiropa un Eiropas Savienība nav pabeigta, un to mēs lielā mērā tieši arī saprotam, ka vēl šeit trūkstošās valsts no Rietumbalkānas uh, reģiona, un mēs jūs gaidām. Bet tā, ka mēs runājam patiešām šo integrāciju ilgtermiņā, un tā ir iespējama tikai tad, ja valstis soli pa solim tuvojas uh, Eiropas noteikumiem un normām. Uh, un tādā veidā arī pārņem Eiropas Savienības vērtības, kuras mēs uzskatām par svarīgām un uz kā balstās Eiropas Savienība. Tā kā nav tikai miers un labklājība, bet arī tiesiskums Eiropas uh, Savienība sevi saprot kā tiesiskuma telpu, un tas ir ļoti nozīmīgs solis. Tādēļ ļoti svarīgi, lai valstis, kas vēlas iestāties, iestāties Eiropas Savienībā, to ļoti labi apzinās un arī dara visu, lai to īstenot savās valstīs. Uh, saucies sešas uh, vadošās institūcijas, kur uzsākus Eiropas komisija. Cits starpā tieši arī uzsver tiesiskuma lomu, lai stiprinātu tiesiskumu katrā valstī. Un man būtu lieki atgādināt, cik ļoti svarīga šāda institīva. Mēs arī pasūtījām pētījumu, uh, kurā runājām par projektu darbu, par, par transnacionālo un pārobežu uh, sadarbības programmām, kas iekļaujas kopējā ietvarā pirms iestāšanās sarunu instrumentā. Tātad, un tieši šobrīd es vēlos arī pateikties Pero kungam un Akarmana kungiem par šī arī konceptu izstrādi un Ciblitskī kungam no sekretariāta, tāpat arī Celera kungam par labu regulāru sadarbību šajā jautājumā. Uh, Nu, šis, šis pētījums ļoti precīzi atklāja, kāda ir tā reālā situācija. Nav jau viegli un vienkārši apzinoties eh, tos mērķus, kas mums ir jāsasniedz. Un tomēr redzot, kas jau ir izdarīts, kāds ir šobrīd tas konstatējums par reālo situāciju, tas tieši runā arī par finanšu līdzekļiem, tas, kas iekļaus tajā pirms iestāšanās uh, sarunu ciklā, kas ir katru reizi, katrā plānošanas ciklā palielināti no 21. līdz 27. gadam. Protams, par MFF vēl nesam, jo daudzgad finanšiem vēl nesam panākuši vienošanos, bet plāns ir tāds, ka kopējā summa sasniedz 14,5 miljardus. Un esmu līdz ar to uh, un pamatot pārliecināts, ka mums izdosies tuvināties. Tas ir ļoti svarīgi arī tādā nozīmē, ka reģionā mums reāli mēs redzam, ka uh, šobrīd iesaistās arī citi, piemēram, Turcija, Persijas līča valstis, Krievija, un daži saka, pat arī ķīnieši ir ļoti interesēti Rietumbalkānu potenciāla izmantošanā. Tad mums, kā Eiropas Savienībai, protams, ir vēl aktīvāka interese uh, nākotnē domājat 28, 27 turpmāk valstu blokam vēl tuvināties arī jums. Paldies! Es piedošanu pieļauju kļūdu, jā, līdzreferents šeit ir Celerkungs, tad jau vārds jums, un es atvainojos jums. Paldies, priekšsēdētāji! Es varu piekrist kolēģim Klincam un viņa komentāram. Ja mēs esam jau šobrīd Rietumbalkānu valstīs, nu, un mēs konstatējam lielu gatavību no Rietumbalkānu valsts puses piegādāt Eiropas Savienībai. Un daļai jau tā ir tāda nepacietīga gaidīšana Bet, nu, tāda ir tāda situācija, un attiecības ir tāds, kā ir. Un priekšsādātāji jau arī savā sākumdaļā uzrunā uh, skaidri pateica, ka iestāšanās Eiropas Savienībā nenotiek automātiski, bet spēkā ir zināmi kriteriji, sauktie Kopenhāgenes kriteriji. Un es vēlos vēlreiz atgādināt, ka tas ir spēkā jau 95. gadā, tie ir apstiprināti, tos noteica um, Mm, Eiropas Savienības padome. Principālais krīztērijs ir iestāžu stabilitāte, kas garantē tiesiskumu, demokrātiju, cilvēktiesību ievērošanu un minoritāšu tiesību ievērošanu un aizsargā, aizsardzību. Otkārt, eh, funkcionētspējīga tirgus ekonomika un spēja, izturības spēja eh, arī iekļauties Eiropas saimnības konkurences apstākļos. Un treškārt, kāds eh, dalībvalsts spējas uzņemties visus pienākumus un tādā ziņā arī pārņemt Eiropas tiesības, eh, pieturēties pie kopējiem noteikumiem un eh, Eiropas stratēģiju un vien efektīvu īstenošanu, tāpat arī Eiropas politiskās savienības mērķu ievērošanu un virzību uz Eiropas monetāro savienību. Un tieši attiecību šo trešo principu mēs redzam, ka mēs esam satraukti, ka uh, reāli šis šobrīd daudzie principi tiek kā, drūp, un arī daudzām dalībvalstīm ir problēmas to ievērot. Tālāk valstī pirmkārt ir jāievēro pis, obligāti pirmais kriterijs, tātad iestāžu stabilitāte un darbība, lai nodrošinātu tiesiskumu, cilvēktiesību ievērošanu un minoritāšu tiesību ievērošanu. Iestāšanās process virzās atkarībā no tā, uh, ko valstis veic, un par to ziņo Eiropas komisija ar savu gadskārtējo ziņojumu. Un tieši vienmēr tur ir iekļauts šis būtiskais punkts arī par to, cik lielā mērā uh, ir neliederīgi izniekoti, izsaimniekoti valsts līdzekļi, cik aktuāla ir korupcija un cik aktīvi tā tiek apkarota lai tiešām valsts līdzekļi tiktu tērēti pareizi. Nauda, kas tiek iegūta no pašiem nodokļu maksātājiem uz vietas vai arī no Eiropas nodokļu maksātājiem, ja runāja par kaimiņu attiecību politiku. Un cik tā pareizi ir iztērēta mēķiem, nevis personīgā labuma gūšanai. Un jāatzīst, lai gan arī ir novērojams zināms progress atsevišķās valstīs, tomēr mēs redzam, ar vien tas ir nepietiekam apmērā un tas ir milzīgs izaicinājums. Tātad korupcijas apkarošana ir milzīgs izaicinājums un problēma. Un ja mēs šodien vēlamies īpaši koncentrēt uz pārobežu sadarbību, uh, daudzu pilsoņu nepacietīgu nostāju, īpaši jauniešu vidū es ļoti labi saprotu, bet nekur nesprūksim, ir jāievēro šie kriteriji un normas. Tad ir piedarība Eiropas Savienībai, lai uzlabotu arī sadarbību, kā es to sākotnēji minēju, ir iespējams tikai tad, ja mēs ievērojam visus kriterijus un tad izmantojam arī Eiropas līdzekļus, labāk Eiropa Mm, pārobežu sadarbībai, tad, tad šāds programmas ir uzsākts. Tas notiek jau paplašinātā veidā, arī jaunā regula to nostiprina, un es tikai aicinātu vēl vairāk šo programmu ceļu arī turpināt. Nekoncentrēties vienmēr tikai uz to politisko procesu, kā mēs saprotam, uh, iestāšanās, kā lielākais mērķis, tas, protams, jāturpina, tas ir viss kārtībā, bet es brīdinātu neaizrauties pārāk lielu optimismu. Mēs redzam, drīzāk runām par 25. gadu nevis, kā daudz vēlējās ātrāk mm, un mm, saulēcīgāk. Nu, faktiski pat neviens skaitlis un gads nav zināms, jo tas viss ir atkarīgs no katras valsts progresa. Uh, Vai tas būs 25. gads, vai ātrāk, vai tieši vēlāk, nu, to mēs redzēsim. Bet līdz tam ir jāizmanto visas tās iespējas, kas jau ir, lai veicinātu ciešāku sadarbību. Kolēģis Klints nu pats skaidroja, ka ir arī ir jau ieinteresēts citas puses, kas izrāda interesi par Rietumbalkānu valstīm, vēlas tos iekļaut savā interešu sfērā. Tā ir tā globalizētā politika, ko mēs piedzīvojam. Nu, tādēļ katrā ziņā mums ir jālem pašiem jums, ar ko jūs sadarbojaties un kādu ceļu vēlaties turpmāk iet. Uzsāktais ceļš uz Eiropas uh, virzību uz Eiropas senību vai tomēr uh, paklausīt citām, citām uh, tādām atrai naudai un vilinājumam uh, un tad atteikties no tā. Paldies! Tagad došu vārdu, lai mūsu referents iepazīstinātu ar pētījumu. Thank you. Um, Paldies. Vajadzētu būt arī prezentācijai. Nu, tas nav īsti pētījums, tas drīzāk ir tāds informatīvs materiāls. So, um, yes, the objectives of the brīfinga mērķis ir domāt par Eiropas Savienības finansējuma sniegumu un uh, tā izlietošanas atpazīstamību Rietumbalkānos, īpaši koncentrējoties uz pārobežu sadarbību. Šis nav izvērtējums. Mm, mm, mēs arī necenšamies kritizēt paveikto. Situācija vēl ar vien tiek pētīta. Turpinām izskatīt jaunus dokumentus, ko esam saņēmuši no kaimiņa attiecību politikas ģenerāldirektorāta un citiem avotiem. Nu, lūk, šī drīzāk ir informācija, tas nav tik daudz pētījums. Un tāpēc aptvērums ir ļoti ierobežots, un tāpat arī budžets ir ierobežots. Līdz ar to, kā metodas e, izmantotas ir intervijas ar dažādām iesaistītajām pusēm un spēlētājiem, te, protams, ir runa par kaimiņu attiecību politiku ģenerāldirektorātu, delegācijām Rietumbalkānos un arī dažām dalībvalstu pārvaldības iestādēm, kad runa ir par e, pārobežu sadarbības programmām un interreg. Un tāpat arī izskatām e, publiski pieejamu informāciju piemēram, izvērtēšanas ziņojumi, vadlīnijas izvērtēšanas veikšanai un tam līdzīgi. Nedaudz par finansējumu. Kopumā pirmajam īpa raundam 7. līdz 13. gads Kopējais piešķīrums bija 11,5 miljārdi eiro, tostarp arī Turcijai. Un otrais IPA rauns no 14 līdz 20 gadam. Piešķīrums ir 11,7 miljārdi eiro. Nacionālās programmas veido lielāko daļu no šī piešķīruma - aptuveni 70%. Runājot par Rietumbalkāniem, Nacionālās programmas ir aptuveni 4 miljardu eiro apmērā. Runa ir par Eiropas Savienības finansējumu. Un reģionālās programmas, ieskaitot arī Turciju, ir 3 miljardi eiro. Pārobežu sadarbība starp IPA valstīm Rietumbalkānos. Balkānos Te ir runa par aptuveni 83 miljoniem eiro. IPA viens gadījumā, nu tīri salīdzināšanas labad, izskatās, ka pārobežu sadarbības piešķīrumi ir samazinājušies, jo IPA viens bija aptuveni 97 miljoni eiro. Mm, bet nu, aptuveni 23 miljoni no šiem līdzekļiem tika piešķirta pārobežu sadarbības programmām, kur bija iesaistīta arī Horvātija. Uh, Tā kā, ja mēs atskaitām šos 33 miljonus, tad IPA 3 gadījumā mēs, salī, IPA 2 gadījumā mēs salīdzinām 83,3 miljonus ar 64 miljoniem no IPA 1 pārobežu sadarbībai. Galvenās pārobežu sadarbības jomas - turisms kultūras un dabas mantojums, vidas aizsardzība, nodarbinātība un sociālā iekļaušana. Svarīgi ir saprast, ka ir bijuša, bijuši būtiski jauninājumi, ja salīdzina IPA 1 un IPA 2 Šobrīd vairāk koncentrējamies uz rezultātu, uz iznākumu. Eiropas komisija ir nākus klajā ar vairākām vadlīnijām, ir arī ļoti konkrētas vadlīnijas par to, kā ir uzraugāma un izvērtējama pārobežu sadarbība. Un tāpat arī ciešāk ir saskaņota IPA un nacionālās politikas plānošanas fāzēm. tematiskais fokus ir ticis eh, padarīts vispārinātāks. Gribam izvērtēt ietekmi un saprast, kā sniegtais atbalsts palīdz panākt dažādas izmaiņas. Un, ja runa ir par atbildību, tad panīgi noteikti um, koncentrējamies uz informētības vairošanu. Tas e, skaidri izriet no dažādiem dokumentiem un vadlīnijām, un tāpat to parādīja arī diskusijas ar iesaistītajām pusēm. Gan runājot ar Rietumbalkānu pārstāvjiem, gan ar Engineer. Uh, Un lielā mērā par labu nākusi pārvaldības vienkāršošana, ja runiet par pārrobežu sadarbību. Ir viena pārvaldības iestāde katrai pārrobežu sadarbības programmai. Un eh, kaimiņu attiecību, eh, kaimiņu valstu partneri iesniedz vienu vienotu ziņojumu. Iepriekš bija nepieciešami ziņojumi no katras partneru valsts. Un līdz ar to informācija pārklājās. Nu, protams, ka šādā īsā prezentācijā es nevaru pastāstīt par visu notikušo, bet, nu, šķiet, ka manis izceltās lietas ir tās būtiskākās iesaistīto pušu skatījumā. Man šķiet, ka būtu vērts mazliet vairāk pakavēties arī pie iedarbīguma. Proti, cik lielā mērā programmas rada rezultātus. Rezultāti ir noteikti regulēti 236 2014. Kā tādi, kas ir dažādi iznākumi, rezultāti un ietekme. Nu, cik man zināms, tad uh, nekas sīkāk nav definēts, bet uh, angliski outcomes ir izmaiņas uzvedībā un uztverē, ja runa ir par uh, mērķa grupām vai tās būtu kādas sabiedrības daļas vai iestādes. Uh, Nu, lūk, tas ir tas, uz ko tiek vērsts Eiropas Savienības finansiālais atbalsts. Angliski outputs. Tas ir kas tāds, kas ir nepieciešams, lai panāktu outcomes. Nu, tā tad līdzekļu mērķu sasniegšanai. Bet paši šie līdzekļi nevar īsti atspoguļot to, kas tad ir panākts, kādas ir izmaiņas. Un, ja runa ir par ietekmi, jeb impektu, nu tad to ir grūtāk izvērtēt. Šeit nav tik daudz piemērotas metodes, ko varētu izmantot, bet runa ir par izmaiņām uzvedībā, attieksmē un tam līdzīgi. Tur ir būtiski uzsvērt, jo dažādos dokumentos ir runāts par dažādām lietām. Tiek runāts par rezultātiem, iznākumu, ietekmi, izmantojot visdažādākos vārdus. Un es domāju, ka ir būtiski, lai būtu skaidras sistemātiskas definīcijas visiem šiem jēdzieniem. Bet, nu, jebkurā gadījumā outcomes, jeb iznākums ir tas, kas ir tas svarīgākais. Tālāk. Pievienotā vērtība Eiropas Savienības finansētāja pārobežu sadarbībai. Nu, varbūt, ka tas uh, būtu pārmērīgi runāt par uh, IPA finansējuma ietekmi tīri šīs uh, informācijas kontekstā. Ja runa ir par efektivitāti, skatījām pievienoto vērtību un arī iznākumus. Tātad Eiropas Savienības finansēta pārobežu sadarbība. Šeit runa par konkrētu pievienoto vērtību. Proti, finansējums attāliem reģioniem, kam nav īsti iespējas izmantot citus finansējuma avotus. Un tādējādi ir iespēja koncentrēties uz uh, novērtā pamestiem apgabaliem un nozarēm. Nu, un parasti te nav pārklāšanās ar citu finansējumu, jo lielākā daļa nacionālo programmu ir koncentrētas uz uh, nacionālo iestāžu un sistēmu kapacitātes stiprināšanu. Šeit ir runa par tādiem mērķiem, kā piemēram labas kaimiņa attiecības. Nu, un to, protams, ir ļoti grūti izmērīt. Šim finansējumam var piekļūt partneri ar zemāku jaudu, nu, piemēram, vietējās iestādes attālos reģionos, tāpat arī nevalstiskās organizācijas šādos attālos reģionos. Uh, Mums ir ticis teikts, ka faktiski IPA 1 tik tiešām palīdzēja vairot šo te grupu un iestāžu spēju darboties ar Eiropas Savienības finansējumu. Šeit valda ļoti liela elastība. Projekti tik tiešām tiek pielāgoti vietējām vajadzībām. Šie projekti ne, nerad ir vietējās sabiedrības vadīti, līdz ar to sabiedrība arī izjūt uh, atbildību. Bet, nu, iespējams, ka trūkst saiknes ar nacionālo politiku ārpus plānošanas fāzes, un varbūt tas zināmā mērā ierobežo šo pievienoto vērtību. Bet kopumā tā atgriezieniskā saita liecina, ka pievienotā vērtība ir ļoti spēcīga, un šie līdzekļi ļoti labi papildina cita veida Eiropas Savienības finansējumu. Čeroties pie iznākumiem pārobežu sadarbībai, proti, kas tad ir mainījies? izmantojot piešķirto finansējumu. Nu, piemēram, kas ir mainījies um, dažādu grupu mijiedarbībā un uh, to sniegumā. Ļoti būtiski jautājumi ir samierināšanās un uh, pašpārliecinātības veidošana. Uh, piemēram, pārvarot kaut kādu vēsturisku spriedzi Un tāpat ir uzdarbots starptautiskā sadarbība starp valsts administrācijām nacionālā un vietējā līmenī. Pirmajā IPA fāzē no 2007. līdz 2013. gadam bija iespēja savest kopā tādas iesaistītās puses, kas parasti vispār nesadarbotos. Um, tiek veidota kopīga izpratne um, un arī saistības robežu zonās. Tādos jautājumos, kas skara um, abas robežas puses, piemēram, sociālajie jautājumi, vide, kultūras mantojums, citu starpā. Tiesa pārobežu sadarbības izvērtējumā, kas ietvēra IPA 1 tika skaidri norādīts, ka trūka būtiskas informācijas par eh, iznākumu, par rezultātiem. Tāda bija arī mūsu pieredze. Ir daudz eh, stāstu par to, kas ir mainījies, bet eh, tas netiek sistemātiski reģistrēts un analizēts. Mums ir radus, radies iespējas, ka nu, savā ziņā šie te labie piemēri tiek pārstīlēti, pārmērīgi cildināti, un tas varbūt nedod tādu pilnīgu kopainu. Es nesaku, ka vienmēr visi rezultāti būtu pārspīlēti, bet pilnīgi noteikti kopainas īsti nav. Cik tā runa ir par IPA 2, tad īstenošana šobrīd ir agrīnā stadijā un ir grūti runāt par kaut kādiem iznākumiem, rezultātiem un to, kas mainās. Pilnīgi noteikti daudz vairāk ir uzsvērts, mm, uzsvērt ta uzraudzība un izvērtēšana, un ceram, ka ziņošana un analīze labāk darbosies praksē, un līdz ar to arī IPA divi pārobežu sadarbības izvērtēšana būs labāka, jo citādi būs tās pašas problēmas kādas bija arī pa viens. Proti, nepietiekami daudz informācijas par to, kas faktiski ir mainījies. Uh, and just going on to uh, visibility. Atpazīstamība. Esam pievērsuši uzmanību dažādiem dokumentiem, tostarp padomas secinājumiem no 2015. gada, kur uzsvērta nepieciešamība uzlabot komunikāciju, informētību un izpratni uh, par Eiropas Savienības finansējumu, par Eiropas Savienību kopumā valstīs, kas vēlas pievienoties Savienībai. Ir arī desmit lapušu informācijas un komunikācijas programma IPA 2015-16 gadam. Nu, tas viss noritēs līdz pat 22. gadam. Tur ir runāts par informētības un izpratnes vairošanu, bet lielā mērā šī programma koncentrējas uz komunikācijas un atpazīstamības aktivitātēm. Ir runa par eh, aptaujām, par sabiedriskais domas aptaujām, bet ne pārāk daudz. Komisijā ir arī konfidenciāla komunikācijas stratēģija. To mēs, protams, nevaram komentēt, jo tā ir konfidenciāla. Nu, un iemesli ir tikuši taisplīvoroti minēti iepriekš. Tāpat ir arī Eiropas ārējās darbības dienesta komunikācijas darba grupa. Tur šķiet ir trīs darbinieki, drīz būs četri un esam saņēmuši informāciju, ka ārējais darbības dienesta šī grupa ļoti labi koordinē savu darbu ar kaimiņa attiecību politikas ģenerāldirektorātu. Un tāpat ir arī paziņojums par atpazīstamības prasībām partneriem. Nu, un šeit arī runa vairāk ir par atpazīstamību un komunikāciju, netik daudz par informētības un izpratnes vairošanu. Vadlīnijas ierosina, ka veids, kā izvērtēt komunikācijas un atpazīstamības vairošanas aktivitātes, ir sniegt eh, pierādījumus šīm te atpazīstamības vairošanas aktivitātēm, bet tas jau neļauj noprast to, cik eh, iedarbīgas ir bijušas šīs aktivitātes. Tas, kurš vienkārši ir eh, fakts, ka tās ir notikušas. Nedaudz konkrētāk par to, kas tad notiek atpazīstamības vairošanas jomā un ko tieši nozīmē Eiropas Savienības pārobežu sadarbības finansējuma atpazīstamība. Ir ļoti daudz šādu atpazīstamības vairošanas aktivitāšu, tās tiek gan aktīvi uzsvērtas, ir pieejams dažādas vadlīnijas šai jomā. Tiek uzskatīts, ka situācija uzlabojas salīdzinājumā ar IPA 1 esam dzirdējuši arī par tādām ļoti novatoriskām pieejām. Piemēram, apaļā galda diskusijas kur iesaistīti atbalsta saņēmēji no pavisam attāliem reģioniem. Viņi sanāk kopā, pārspriež savu pieredzi ar uh, galvenajiem lēmumu pieņēmējiem. Nu, tā ir tāda ļoti interesanta pieeja, iespēja vienam no otra mācīties un arī vairot atpazīstamību. Un ir arī daudz citu šādu piemēru. Komisija uzskata, ka atpazīstamība ir laba. Un, piemēram, balstoties uz eh, to, cik daudz ir bijis pieteikumu grantiem un piešķīrumiem. Nu, tik tiešām tas apstiprina to, ka eh, to cilvēku vidū, kas faktiski piesakās grantiem un piešķīrumiem, tik tiešām ir zinām informētība, bet tas neko nepasaka par to, ko sabiedrība domā, kāda ir sabiedrības izpratne un informētība par Eiropas Savienības finansējumu un par pašu Eiropas Savienību. Šķiet, ka pavisam ierobežotā daudzumā tiek veikti sistemātiski pētījumi par sabiedrības informētību. Mēs vērsāmies pie uh, visām tām iesaistītajām pusēm, ar ko runājām, vai viņi varētu nākt klajā ar piemēriem šādām te sabiedriskās domas aptaujām. Mums ir ticis norādīts, ka tādas notiek visās valstīs, bet man šķiet, ka tikai vienā no valstīm, kur esam runājuši ar mm, dažādiem pārstāvjiem, bija iespējams nākt klajā ar reālu konkrētu piemēru šādai te aptaujai, jo īpaši ieruna ir par parobežu sadarbības finansējumu. Es nesaku, ka nekas tāds nav ticis darīts, gluži vienkārši tie cilvēki, ar ko mēs runājām, nebija informēti, ka kas tāds būtu noticis. Nu, lūk, un ja šādas darbības netiek veiktas, tad faktiski ir ļoti grūti saprast, cik iedarbīga tad ir komunikācija un kā tā palīdz vairot atpazīstamību, informētību un izpratni. Ir grūti noskaidrot, vai uh, gadījumā sabiedrībā nevalda uh, kaut kāda maldīga izpratne par situāciju. Tāpat mēģinājām saprast, vai tās atpazīstamības vairošanas darbības, par ko mums stāstīja, ir galvenokārt koncentrētas pierobežas reģionos. Jautājums ir par to, vai plašāk sabiedrības zina par notiekošo. Tas nav skaidrs no mūsu saņemtās informācijas, un arī no diskusijām tas nekļuva skaidrs. Nu, kā jau es minēju iepriekš, izvērtējot IPA viens pārobežu sadarbību, tika runāts par to, ka trūks tāda reāla iznākuma izvērtējuma. Nu, mūsuprāt, tā ir tāda zaudēta izdevība vairot sabiedrības informētību un izpratni. Ja ir iespēja skaidri izcelt to, kas tad ir mainījies Eiropas Savienības finansējuma izmantošanas rezultātā. Tā ir lieliska reklāma, labāka nekā paļaušanās uz kaut kādiem stāstiem, uh, kas nāk no cilvēkiem, kuri ir daļa no šīs te kopējās sistēmas. Un arī sistemātiski sabiedriskās domas pētījumi ir eh, tāda spēcīgāka liecība nekā kaut kā, kaut kur saklausīta tālāk atkārtošana. Nobeigumā mēs teiktu, ka ir nepieciešams uzlabot uh, iznākuma un ietekmes uh, izvērtēšanu. Ietekme ir grūti izvērtējama. Es domāju, ka visām institūcijām ar to ir problēmas, bet pilnīgi noteikti ir jāuzlabo iznākuma un rezultātu izvērtēšana. Daudz kas liecina, ka komisija nu jau virzās pareizajā virzienā. Tiek daudz runāts par iznākumu, un komisija ir uzsākusi arī konkursu par kapacitātes vairošanu ietekmes izvērtēšanā Un šeit ir jādomā arī par mm, šo prasmu izkopšanu kaimiņa attiecību politikas ģenerāldirektorātā. Bet, nu, jebkurā gadījumā ir nepieciešama sistemātiskāka iznākumu un ietekmes izvērtēšana, lai saprastu, kas tad ir mainījies cilvēku savstarpējās attiecībās, viņu uztverē, tajā, kā darbojas dažādās sistēmas un iestādes. Nu, tas droši vien attiecas ne tikai uz pārobežu sadarbību, bet arī kopumā uz IPA finansējumu. Nu, un varbūt mazāk vajadzētu paļauties uz uh, pierādījumiem bez reālas seguma, jo tie droši vien īsti neatspoguļo kopējo sabiedrības um, viedokli par Eiropas Savienības finansējumu. Tāpat ir arī jāuzsver kritiska sociālā mācīšanās. Iepriekš uh, izvērtējumi vairāk ir koncentrējušies uz uh, to, kurš ir atbildīgs par situāciju. Nu, tā bija izvērtēšana, nepārliecināties par to, ka tik tiešām tiek uh, gūtas uh, kaut kādas uh, jaunas mācības un prasmes. Un, nu, bez šī elementa tā ir tāda ierobežota situācijas izvērtēšana ja jūs eh, skaidri nevarat pateikt, kas tad tiešām faktiski ir mainījies. Nu, tur zinām ir obi. Tā ka pilnīgi noteikti ir nepieciešama sistemātiskāka analīze attiecībā uz sabiedrības izpratni un informētību. Procedūras ir tikušas ievērojami vienkāršotas, bet um, reakcija ir bijusi tāda, ka ir vēl vairāk jāvienkāršo administratīvās procedūras grantiem. Protams, esošo noteikumu un regulējumu ietvaros. Domāju, situācija liecina, ka komisija iet pareizo ceļu šai ziņā, bet, nu, vēl neko nevaram teikt par rezultātiem jo IPA 2 ir nu, vēl ar vienu pavisam agrīnā stadijā, kā jau teicu, uzsākta īstenošana ir nesen. Nu, tā kā šobrīd nevaram neko daudz gaidīt eh, kaut kādu pierādījumu ziņā. Nu, lūk, pie tā viss vēl vien strādājam. Un galvenie secinājumi jau droši vien vēl laika gaitā mainīsies. Für die Generaldirektion NIR IPA koordināciju. Jā, paldies. Tālāk no IPA par IPA koordināciju no komisijas ģenerāla direktorāta lūdzu pārstāvis. Thank you very much, uh, very much Mrs. Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Godāti deputāti. Ženevjevas Kalaveras vārdā gribu atvainoties. Viņa ārkārtīgi gribēja šodien ierasties, bet, diemžēl, viņai bija citi pienākumi un viņa lūdza man sevi pārstāvēt. Pirmkārt, jau gribu teikt paldies par visu šo informāciju, kas atvieglo man dzīvi. Jūs jau esat ļoti daudz ko no manis stāstāmā pateikuši. Nedaudz atkāpšos tajā, kāda ir atšķirība starp valstu programmām un vairāku valstu programmām. Proti, kāda tad ir efektīvāka pieeja - nacionāla vai daudznacionāla? Pārāk daudz nerunāšu par valstu programmām, lielākā daļa deputātu un arī IPA valstu jau zinās, kas tas ir. Nu, varbūt koncentrēšos uz daudznacionālajām programmām un to mērķiem. Uh, tās tiek pārvaldītas centralizēti no Briseles un varbūt ir mazāk zināmas. Ir aptuveni 75% veltīti tieši šīm programmām, un šīs programmas ir uh, galvenais līdzeklis, uh, lai risinātu dažādo valstu vajadzības prioritārajās nozarēs, kas parādās strateģiskajos dokumentos. Tieši šobrīd tiek pārskatīti, un mums arī notiek strateģiskais dialogs ar parlamentu par to, kur tad to visu virzīt nu, turpmākajos gados. Šeit uh, valstis tiek aicinātas pašas sagatavot programmu priekšlikumus, lai tās uh, justu atbildību par šīm te programmām prioritātes tiek noteiktas stratēģiju dokumentos, bet ir jādomā arī par galvenajiem jautājumiem paplašināšanās kontekstā. Pamatiesības, tiesiskums, demokrātisko institūciju stiprināšana, tostarp, protams, arī valsts administrācijas reforma, ekonomiskā izaugsme un konkurētspējas vairošana. Tausnacionālās programmas ir ļoti svarīgas IPA kontekstā. Varbūt atcerēsieties 5. un 6. paplašināšanās reizē uh, Nebija nevienas šādas programmas, tagad ir jau 20 līdz 25 procenti. Jo reģionālās sadarbības apjoms ir gana būtisks šajā paplašināšanās periodā. Programmas ir veidotas tā, lai tās papildinātu valstu programmas un intervences jomas tiek noteiktas, ja ir skaidrs, ka ir nepieciešama pārobežu sadarbība vai arī zināmas pārobežu problēmas, nepieciešams iedibināt harmonizētu pieeju, ir jāveido ekspertu tīkli vai jāfinansē reģionāla infrastruktūra. Un te, protams, ir jābūt uh, saskaņotībai starp programmu un uh, daudznacionālajām programmām. Ner, ne, regulāri notiek sanāksmes. Uh, regulāri tiekas koordinātori, un viņi ir iesaistīti kā valstu, tā arī daudznacionālo programmu izstrādē. Ir četras intervences asis daudznacionālajās programmās. Izskriešu tām cauri. Pirmkārt, horizontālais atbalsts nozaru politikām un reformām. Runa ir par prasmju ekonomiku, ir jākonsultē dažādās valstis tādos jautājumos kā politikas veidošana, uh, uz pierādījumiem balstīta statistiskā sadarbība, nacionālo politiku veidošana. Nu, tā kā ir skaidrs, ka šeit svarīgs ir arī starptautisko organizāciju, piemēram, Pasaules bankas, OECD uh, atbalsts, konsultējot valstis Piemēram, šeit runa ir par Erasmus Plus programmu, kas ir ārkārtīgi pieprasīta visās valstīs. Nu, un tas viss tiek darīts centralizēti. Tāpat arī pilsoniskā sabiedrība atbalsta plašsaziņas līdzekļiem. Arī šis atbalsts tiek organizēts centralizēti un to īsteno Eiropas Savienības delegācijas sadarbojoties ar nacionālajām iestādēm, lai nodrošinātu to, ka vienlīdzīga uzmanība tiek pievērsta plašsaziņas līdzekļiem un pilsoniskajai sabiedrībai. Otrā as ir atbalsts reģionālajām struktūrām un tīkliem. To ir daudz, minēšu dažus. Runa ir par labākās prakses un zinātības apmaiņu valstu starpā. Ir arī politiskās sadarbības dimensija, reģionālās sadarbības padomi, ko faktiski finansē IPA valsts administrācijas reformas dažādas platformas, kur apmainīties ar zināšanām par uh, valsts administrācijas reformu īstenošanu. Tāpat arī tiesiskums, piemēram, prokuroru tīkls, kas ļauj nodrošināt informācijas apmaiņu prokuratūru starpā, lai apkarotu organizēto noziedzību, cilvēku kontrabandu un cita veida kontrabandu reģionā. Transports, vīde, tiešniecības veicināšana, atbalstam CEFTA, atbalstam izglītības un nodarbinātības platformu. Uh, atbalstam sadarbību lauku attīstības jomā. Lūk, ļoti daudz visādu struktūru. Varu atbildēt uz jautājumiem, ja tā atrastos par šīm. Valstis saskaras ar būtiskām savienojamības problēmām. ir nepieciešama koordinācija. Un ir pilnīgi skaidrs, ka ir jāinvestē mērķētos projektos ar reģionālo dimensiju, lai nodrošinātu savienojamību. Un domātu arī par klimata pārmaiņām, vidas aizsardzību un konkurētspējas veicināšanu. Viens no instrumentiem reģionālajai palīdzībai ir Rietumu Balkānu investīciju satvers. Dubult vai DF. Nu, tas ir uh, kā savienības finansējuma avots, tā arī platforma donoru koordinēšanai. Šeit runa par dažādām starptautiskām platformām, tas ir daļa no šīs platformas. Piedalās arī dalība valstis. Nu, tādējādi ir iespējams apkopot līdzekļus un grantus un izmantot arī citu finansējumu dažādiem projektiem. Mēs īstenojam kā investīciju projektus, tā arī dažādus mērķētus fondus, piemēram, investīcijas vidē vai uzņēmējdarbības attīstībā. Nu, piemēram, inovāciju instruments vai arī atbalsts mikro un MVU. Ir arī ļoti veiksmīgs fonds šai jomā, kas ir aizsācies Rietumbalkānos, bet nu jau aktīvi darbojas arī citās kaimiņu valstīs. Un visbeidzot ir teritoriālā sadarbība pārsvarā pārobežu programmu ietvaros. Tiek veicinātas labas kaimiņa attiecības starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un reģiona valstīm, kā arī pašu reģiona valstu vidū tāds vadmatīvs visā šais programmās ir atbalsts uh, labām kaimiņattiecībām. Faktiski tās ir visa pamatā. Tas ir tas, ko mēs cenšamies panākt, īstenot dažādajā, dažādās programmas, ko minēju, vai tā būtu jauniešu sadarbība, pilsoniskā sabiedrība, savienojuma veidošana, pāris piemēri. Atbalsts pārējai uz tiesiskumu, atbalsts pilsoniskajai sabiedrībai, tādām iniciatīvām kā REKOM vai mehānismam starptautiskajai krimināla tiesai. Tāpat atbalstam samierināšanos, strādājot ar iekšēji pārvietotiem cilvēkiem, nodrošinot viņiem dzīves vietu mm, ekonomiskās pārvaldības jomā Mēs atbalstām ekonomiskās reformas programmas. Tas ir izveidotas balstoties uz situācijas izvērtējumu. Tas ir reģionāls reformas, ko atbalsta arī nacionālās programmas. Un, protams, arī savienojamības darba kārtība. Tur mēs cenšamies izveidot uh, programmas, kas uh, palīdzētu attīstītu transportu un enerģijas tīklu. Un, nu, jau runa ir par uh, tādiem uh, apjomīgiem nolīgumiem kur ietvaros valstis sadarbojas. 700 eh, miljonus eiro esam investējuši ceļa un dzelzceļa transportā, kā arī enerģētikā. Nu, lūk. Pārobežu sadarbības kontekstā šie visi jāskata kā pilotu projekti. 83 miljonus eiro uh, esam investējuši šajā IPA periodā, 69 iepriekšējā. Nu, tās ir tādas mazas apjoma programmas. Mums ir deviņas programmas, deviņas robežas, 1,2 līdz 2 miljoni eiro gadā. Nu, tā kā ir grūti izmē, izmērīt šādu nelielu līdzekļu apjomu ietekmi. Svarīgi ir redzēt rezultātus, ko varam vērot praksē. Gribu uzsvērt dažus no tiem. Pirmkārt, jau lielākā daļa pilsoniskās sabiedrības organizāciju un vietējo iestāžu ir bijušas iesaistītas konkursos. Lielākā daļa vietējo iestāžu ir izveidojušas īpašas nodaļas pasvaldībās, lai pārvaldītu Eiropas Savienības līdzekļus. Jo viņi zina, cik būtiski tas ir viņu pašu attīstībai. Atpazīstamība. Nu, nerad šie ir vienīgie līdzekļi, kas ir pieejami pārobežu uh, reģionos. Tas ir tādas iniciatīvas eh, sabiedrībai vispietuvinātākajā līmenī ar skaidru pievienoto vērtību nu, citādi nemaz pārobežu sadarbība nebūtu iespējama, ja sabiedrība netiktu iesaistīta. Šīs programmas ir veidojušas pārobežu saiknes un attīstījušas sadarbību ne tikai starp nācijām, bet arī starp pilsoniskās sabiedrības organizācijām, starp eh, pilsoniskās sabiedrības organizācijām un vietējām iestātēm, kas nu jau kopīgi darbojas kopīgu mērķu labad. Pāris piemēru Te runa ir par vairākām jomām, kas ir ļoti būtiskas vietējām iestādēm un vietējām kopienām, proti lauku attīstība, vides aizsardzība, kultūras pasākumi. Nu, piemēram, kultūras tīklu iniciatīva ir ārkārtīgi būtiska. Iepriekšējā IPA 1 bija 39 projekti par 7 miljoniem eiro, un tāpēc ir bijis iespējams izveidot kultūras tīklu iniciatīvu un vairot eh, informētību par kultūras mantojumu jums ir pieejams arī neliels fragments no jūlijā gaidāmas publikācijas šai jomā. Tāpat arī sadarbība turisma jomā. Viena no galvenajām aktivitātēm, ko esam atbalstījuši, ir Vija Dinarica. Visi droši vien būsiet par to dzirdējuši. Lūk, to ir, piemēram, atbalstījušas pārobežu programmas. Tas uh, ir. Uh, Staigāšanas takas Rietumu Balkānu valstīs, kas ļauj cilvēkiem izbaudīt brīnišķīgo dabu un kultūru šajā reģionā. Un šis projekts ir spējis piesaistīt vēl citus līdzekļus. Nu, kas tad ir pats efektīvākais un pievienoto vērtību dodošais, vai tās ir valstu vai pārnacionālas programmas. Nu, te nav skaidrs atbildes, jo mērķi ir atšķirīgi un viens otru papildinoši. Daudznacionālām programmām ir skaidri ietekmes reģionālo sadarbību, savukārt valstu programmas vairāk ir vērstas uz padziļinātām reformām nacionālā līmenī. Daudznacionālu programmu labums ir iespēja tās ātrāk plānot un labāk pārvaldīt. Plānošana notiek Briselē. Uh, Savukārt nacionālajām programmām ir nedaudz citas prasības. Un te ir jāveido sarežģītākas struktūras arī vietējā līmenī, lai izstrādātu, īstenotu un uzraudzītu programmas. Un tāpat arī jādomā par uh, vienprātības panākšanu par šīm programmām valstīs. Nu, lūk, šeit galvenā ir savstarpējā papildināmība. Ir nepieciešams visu iesaistīto pušu atbalsts, un tas ir tas, ko mēs cenšamies panākt. Ne tikai tehniski, domājot par uh, līdzekļu plānošanu un īstenošanu, uh, bet arī par politisko dialogu un tā stiprināšanu. Visos līmeņos, gan nacionāli, tā arī reģionāli. Paldies! Vielen Dank. Ich, ich kann Sie da jetzt noch nicht vom Haken lassen. Weil wir machen, wir machen diese Sitzung heute eigentlich, weil wir. Jā, paldies. Mēs, protams, vēlamies vienmēr noskaidrot, kāpēc ir tik maza sadarbības starp Rietumu Balkānu valstīm. Kāpēc nav izveidēta kopīga ekonomiskā telpa? Kāpēc nav izveidots tas, kas mums likās, ka valsts taču saprot, ka ir svarīgi sadarboties? tas, diemžēl, ir tā kā jā, tāda vilšanās, jo nav tieši tāda mērķim ir paredzēta. Un, ja mēs uzdod jautājumu, ko jūs varat iegūt, ko sniegt šāda pārobežu sadarbība, bez tā, ka vienkārši cilvēki viens otru labāk iepazīst, galu galā viņi bija arī pat vienot valsts, ne jau tik sen, bet kāpēc tad šī nauda, kas tieši tam politikai ir mēķēta, kāpēc tā netiek izmantot? Un kāpēc tad komisija varbūt kaut kādā veidā aktīvāk to neveicina? runāt tieši par ekonomisko telpu, par transportu telpu, eh, zinātnisko sadarbību, veicinot tieši tādu arī Eiropas redzējumu, par ciešāku sadarbību. Bet faktiski neviens to neņem par pilnu. Vai jūs varētu rēģēt uz šo vēl komentāru? Jā, paldies par šo jautājumu. Pats EBC pašu programmu tur līdz šim nebija nekādas struktūras valstīs izveidotas, tad, kad mēs to visu uzsākām. Un tas uh, nozīmē, ka, protams, ir jāizveido šīs pārvaldes iestādes, ir jānodrošina vienotais tehniskais sekretariāts, ir jāskato cilvēki. Un tas izveidos kā tāds IPA viens fāze. Un mēs redzam, ka faktiski šī nauda papildus ir pieejama. Uh, tie 3 miljoni eiro. Bet vēl vairāk ir pieejams arī starp IPA valstīm un kaimiņu Eiropas saimnības valstīm. Par tirzniecību pašā reģionā. Nu, šis darbs šobrīd tieši attīstās. Redzot arī, kā to redz valstis, un tas, ka esmu ir viens no prioritātēm Tiek veidots reģionālais sadarbības centrs un um, tieši uzsverot arī cilvēku mobilitātes programmu. Nu, visi tie pasākumi, kas vēstures tranzītu veicināšanu, ciešāku sadarbību, mēs to tieši veicinām. Tas ir viens no galvenajiem elementiem, ko mēs šobrīd pārbaudām, arī kā katra valsts veic šo ekonomisko uh, individuālo reformu programmu un kā tā tiek īstenot arī Eiropas līmenī. Un faktiski jau redzam, līdz ko esam uzsākuši šo projektu, ir ļoti aktīvi pieaugta ieinteresēto uh, pušu skaits. Šī gada statistika jau īstenībā, tas, kas statistika par iepriekšējā, tā īstenībā vairs nav atbilstoša situācijai. Situācija ļoti mainās. Uh, Un tieši vakardien Londonā Serbijas premjeras tieši norādīja, ka tirdzniecības apjoms ar Bosniju Hercegovinu ir daudz nozīmīgāks nekā Ķīnu, Krieviju un Turciju kopā. Tā kā lūk, tas notiek. Lūdzu, kolēģis no Grieķu parlamenta, jums vārds. That's right. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να επισημάνω με την ιδιότητά μου ως Προέδρου της Διαρκούς Επιτροπής. Jā, paldies. Es pārstāvu uh, Grieķijas parlamenta ekonomisko lietu komiteju, un man būtu būtisks jautājums šodien. Tad, kā mēs to redzam? Mūsu nostāja ļoti skaidra un spēcīga, un mēs vēlamies pateikt visam skaidri. Mēs esam par to, ka. Kā pārobežu sadarbība visā šajā reģionā, Rietumbalkānu valstīs, kas, mēs saprotam, ir uh, absolūti svarīga un ka tas nozīmē arī Eiropas līdzekļu uh, apgūšanu. Mēs, kā Grieķijas parlaments, arī aktīvi sekojam un piedalāmies. Piemēram, mums ir lielais Adrijas jūras un vidusjūras reģions, kurā mēs tieši iekļaujam sadarbību. Tāpat arī Melnās jūras valstu sadarbības projekts. Ar mērķi veidot tādu ciešāku reģionālo integrāciju. Mēs apzināmies nozīmīgus izaicinājumus, kādi ir milzīgi arī šobrīd eh, uzdevumi kāda ir arī aktuālās problēmas Balkānu valstīs. Un mums tādēļ ir nepieciešami lieli projekti, lielie uh, darbi, kas spēj mūs vienot. Un, piemēram, ko jau esam iznojuši? Uh, Sauszemes ceļu modernizācijas projekts un saikne ar uh, eh, Grieķiju, eh, savienojums ar Grieķiju. Tāpat arī citi nozīmīgi projekti. Mēs vienlaikus arī ļoti labi apzināmies, uh, ko var sniegt šie projekti un kāds atsevišķais elements, ko arī minēja Eiropas komisijas pārstāvis. Tāpat arī ciešāk, uh, kāds veidojas saiknes starp uh, bijušo Dienaslavijas republiku Maķedoniju un Turciju. Nu, mums ir izveidojis eh, tomēr labāk sapratni, un mēs mēģinam pārvarēt daudzās problēmas. Kohēzijas politikas īstenošana un attīstība ir absolūti uh, arī mūsu interesēs, tātad Grieķijas interesēs līdzdarbotos šajos projektos. Tad mēs esam ļoti interesēti Lietuvu un Balkānu valsts attīstītos. Tieši par šo jautājumu arī mēs runājam Saloniko organizētā konferencē, ko organizēja Grieķijas valdība. Tāpat arī Grieķijas, Bulgārijas, Rumānijas premjeru sanāksmē, kas notiek vakardien. Un tā bija pirmā reize, ka arī Grieķija tika uzaicināta piedalīties organizācijā, kas ir ļoti nozīmīga, lai tieši sekmētu Balkānu attīstību. Un tas ir daļa no arī Berlīnas procesa. Tātad Eiropas arī līdzfinansējums Rietumbalkānu attīstībai, eh, kas ir Eh, gan Serbijai, gan bijušajai Dienaslāvijas republikai Maķedonijai. Mēs arī uh, eh, virzamies uz tiem mērķiem, kas uzlabotu cilvēku dzīves un vienlaiks arī nodrošinātu kohezijas īstenošanu. Mums tas šķiet būtiski, lai panāktu šo vēsturisko vienošanos ar bijušo kādreizējo uh, Grieķijas novadu reģionu un panākt vienošanos ar Albāniju. Un tas nozīmē, ka mēs tiešām ieguldam arī infrastruktūras attīstībā un uzņēmējdarbības attīstībā. Dāmas un kungi, kolēģi, Grieķija ir ļoti interesēta, lai nodrošinātu šo valstu drošību, tehnisko nodrošinājumu un attīstību. Bet, protams, mums arī tāda um, bēdīga pieredze. Pirmais pasaules karš tieši sākās Balkānu reģionā, un neaizmirsīsim, ko spēja nodrošināt populisms arī šodien Eiropā. Te nav runa par to, ka Eiropa tikai maksā par uh, jaunajām rīci politikām, uh, ir jāskatās arī vēsturiski, kādi bijuši sasniegumi, kādi ir pašreizējie sasniegumi un jāsniedz atbalsts. Tas, ko jau daudzi minēja, enerģija, digitāla attīstība, Tas ir jāveicina, lai tas ir arī kā attīstība gan valstīm, gan reģionam kopā. Piemēram, rūpniecības jomā. Ir ļoti svarīgi, ka tirdzniecības un rūpniecības kameras izmanto vietējos kooperatīvus un reģionālos kooperatīvus. Piemēram, arī, kas ir mūsu pieredze, vai ne, par sadarbības mm, veidiem. Arī, piemēram, mūsu premjeras Cipras un uh, Rims noveda premjeras tikās un pārunā daudz lietas, bet reizē atzina, ka ir milzīgs vidas problēmas. Tālāk mēs runājam par iespējamo attīstību veicināt akadēmiju universitāšu sadarbību. Nemaz ja nesāksim runāt par bēgļiem un patvērumu meklētājiem. Rietumu Balkāni varētu kļūt par attīstības cinēju. Tādēļ Eiropas Sanībai vajadzētu vēl vairāk izrādīt interesētību Rietumu Balkānos. Ir ļoti labi, protams, kā, ka cilvēki iepazīst, bet ar to nepietiek. Man liekas, Eiropas Savienībai nevajadzētu vainīt uh, Rietumbalkānu valstis, ka tās kavējas, jo jo tas tukšums, kas iestājās starp Eiropas Savienības un Rietumbalkānu attiecībās, tur uzreiz to aizpildīs citas varas. To nevar aizmirst. Berlīnas procesa ietvaros. Tad mēs saprotam arī vakardien, tieši vakardien bija sanāksme Londonā, un Mogherini kunde norādīja par to ciešo sarbību, kas veidojas starp Grieķiju un uh, Maķedonijas zināmiem reģioniem. Tas viss ir jāveicina. Paldies! Mēs ņēmām, protams, Eh, vērā jūsu komentārus. Mēs tikai esam budžeta kontrolas komitejas deputāti un diplomātijas eh, darbi, protams, tas ir pavisam citiem uzticēt. Tālāk kolēģis Peterle no, no ārlietu komitejas. Sis, ķoļi maz napuma eh, kalēs kuvedes. Nu, jūs, protams, varat izteikties pozitīvi, nu, ne tikai jūs, bet arī mums. Mēs to varam darīt. Sitzen wir hier. Un tieši tā esam šodien plānojuši, tāpēc arī te tiekamies, lūdzu. Jā, paldies. Runāšu slovēņu valodā. V zadnjih letih sem bil precej angažiran v državah Zahodnega Balkana. Nesen eh, es biju visai mm, aktīvi iesaistījies darbā Rietumu Balkānu valstīs, tāpēc esmu īpaši gandarīts par šo uzklausīšanu un par iespēju runāt par pirms pievienošanās palīdzības instrumentu IPA, kas ir vissvarīgākais instruments, lai piemērotu Eiropas eh, Savienības perspektīvu reģionu valstīs. Es detaļās neiedziļināšos, tikai izteikšu dažus vispārīgus principus, kas ir būtiski. Šeit mums nevajadzētu runāt par izmaksām, mums drīzāk vajadzētu domāt par investīcijām Eiropas Savienības nākotnē, kad mēs runājam par šiem līdzekļiem. Mums jāapzinās savas stratēģiskie ieguldījumi no šiem fondiem. Iepriekšējais runātājs no Grieķijas jau e, ļoti trapīgi uzsvēra šo aspektu. Ja mēs vēlamies pastiprināt savstarpējo sapratni un uzticamību, mums nepieciešams nonākt pie labiem rezultātiem un cauradzamības. Un šīs abas lietas ir izšķiroši svarīgas, mm, piemērojot Eiropas Savienības perspektīvu e, šī reģiona valstīs. Tad, nu, runājot nu, detalizētāk, vēlētos atzinīgi novērtēt vienu no prezentācijām, kur bija uzsvērts administratīvo procedūru vienkāršošanas aspekts. Cik tas svarīgi? Tas patiesībā attiecas arī uz Eiropas Savienības dalību valstīm. Ja mums izdotos vienkāršot administratīvās procedūras tad mēs nekaitēsim arī vēlmē palielināt caurdzamību. Un visbeidzot, nemazāk svarīgi, es nevēlētos izklausīties pamācoši. Nu, tomēr vēlos teikt, ka Rietumu Balkānu kandidātu valstis tas ne tikai nu, ved pārunas ar Briseli, uh, tām ir jāpārliecina arī individuālās dalību valstis Eiropas Savienībā, kurai varētu būt eh, šaubīgāks viedoklis par dažādām tēmām. Un man pieredze rāda, ka visi ir priecīgi un gandarīti par tiem projektiem, kas izceļ vēlmi pēc sadarbības pašā valstu iekšienē starp valstīm, starp kandidātu valstīm un Eiropas Savienības valstīm. Un tad nu šādas sadarbības rezultāti vienmēr ir vēlami un izcelti, jo reģions ir zināms eh, ar atšķirībām, ar polarizāciju, un tad, nu, tā ir man tāda patiesa vēlme, lai mēs visi varētu sniegt savu ieguldījumu tajos fondos, kas tiek izmantot, lai pastiprinātu šo valstu Eiropas perspektīvu. Lielas paldies! Memedī kungs ir lūdzu vārdu, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Es vēlētos nu, pateikties Akermana kungam par viņa spožo prezentāciju. Un tāpat liels paldies Peterlis kungam par viņu uzmundrinošajiem vārdiem nu, par Rietumbalkāniem. Mans komentārs galvenokārt tiks vērsts uz eh, pamanāmību, mm, rezultātiem. Un te man bilstams divas lietas. Vispirms, es runāšu par savu valsti. Es domāju tā, ka ja mēs varam uzskatīt ka Bulgārijas un uh, Maķedonijas parakstīto vienošanos par draudzīgām kaimiņu attiestībām, ja mēs varam to attiecināt uz CBC nopelniem, nu tad es domāju, ka varēs teikt, ka daudz kas jau ir darīts redzamības un mm, ziņā, ja mēs to mm, arī nosauksim, arī šī vēsturiskā vienošanās ar Grieķiju ir uz CBC, uh, nopelna rēķina, nu tad 8, tas būtu ļoti labi, bet 83 miljoni noteikti nebūs pietiekami. Bet, nu, ja CBC var attiecināt vismaz vienu procentu no tā, ka mēs vienojamies ar Bulgāriju un Grieķiju, nu tad tas būtu fantastiski. Un iedomājieties tikai, kas varētu notikt, ja šāda šie līdzekļi varētu tikt palielināti tāpat kā citi tipa līdzekļi. No otras puses, es vēlētos teikt vēl vienu lietu, kas pat ir vēl jo būtiskāk un vērtīgāk nekā tas, ko es nu pateicu. Lai Eiropas Savienības līdzekļi būtu pamanāmāki Rietumbalkānos, lai varētu redzēt rezultātus, lai ko tas arī nenozīmētu. Uh, Es domāju, ka jums un mums ir kopā ļoti smagi, ļoti ātri ir jāstrādā. Jo citas valstis, neatkarīgi no tā, vai mēs runātu par austrumu valstīm vai citām to austrumu valstīm, tās eh, ir ātrākas par jums, tās ir ātrākas par mums savā darbā un kopš eh, Dienvidslāvijas eh, izjukšanas viņiem izdevās. Viņi ir guvuši lielākus panākumus nekā mēs. NVO, kas eh, ir tikušas atbalstīts vairāk kā 25 gadu garumā manā valstī. Es domāju, ka šīs eh, nevalstiskās organizācijas savā veidā tiek finansēts no tuvo austrumu vai austrumu valstīm, vai mēs runātu par Krieviju vai vēl kādu citu valsti. Es varu pavisam godīgi un tieši jums teikt, ka uh, nu, viņi ir ar lielākiem panākumiem nekā Eiropas Savienības dalību valsts starp fondiem. Kad mēs runājam par vienkāršošanu visiem šiem līdzekļiem, fondiem vai kaut ko citu, mums ir ļoti čakļi, smagi, ātri jāstrādā, lai pārvarētu šīs grūtības un pārvarētu to, ka Eiropas Savienības līdzekļu redzamība nav tik liela rietumu Balkānu valstīs. Es ceru, ka man doma ir skaidra. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai tas tā būtu, kā teica Grieķijas kolēģis, mums jāstrādā ļoti ātri. Es pilnībā piekrītu, ka mēs ar nepacietību gaidām pēc iespējas ātrāku pievienošanos Eiropas Savienībai, kaut arī mums ir domas par to, to, ka jā, nu ir jāizpilda zināma kritērija pirms pievienošanās šai saimē. Jā, jūs mūs ir jāmudina e, spēcīgāk, ātrāk, jo nu tepat mēs vien arī esam. Herzlichen Dank, Herr Matiljan aus Kroatien, bitte. Paldies, tālāk no Horvātijas deputātiem, vārds lūdzu. Hvala lijepa, gospođo predsjednice, evo ja ću nastojat biti brz, jer... Paldies priekšsādātājiem pulksten 20. būs eh, futbola otrais pusfināls. Nu, tas eh, gan nav politisks, bet sporta notikums. Nu, kad runājam par IPA, ir svarīgi runāt par eh, to, cik mm, svarīgi ir ieguvumi iestājai Eiropas Savienībā. Un es domāju, ka šādas reģionālās sadarbības programmas uh, Nu, būtu jākoncentrē uz kandidātu un dalību valstu sastarpējo sadarbību. Par ko tad ir runa? Nu, tie ir tādi mazi projekti mm, tieši attiecībā uz infrastruktūram. Kas ir tie pamanāmākie? Un šie projekti ir redzami jo īpaši vietējā līmenī. Kad Horvātija vēl bija kandidāta valsts, uh, Te bija ļoti laba sadarbības piemēra ar Sloveniju. Un tā. Nu, tā bija virkne projektu ar pierobežas reģioniem. Tādējādi mēs krietni labāk iemācījāmies, kā darbojas Eiropas Savienība un arī kā, kā cīnīties pret eh, korupciju. Ir Nu, ļoti labi zināma procedūra. Un tieši šīs sarežģītās procedūras mm, noved pie tā, ka mm, vietējās iestādes varēja nopietnāk attiekties pret savu darbu, uzlabot investīcijas, lai samazinātu korupcijas līmeni, ir īpaši vietējā mērogā. Un tad, kad mēs runājam par šiem pārobežu uh, Mm, reģionāliem uh, projektiem Balkānos ļoti svarīgas ir labas kaimiņattiecības. Proti, ir jāpārvar mm, pagātnes traumas. Šie konkrētie projekti, tātad no apakšas uz augšu, mm, kas no pilsoņiem nāks uz vadību, nu, novedīs pie tā, ka mums izdosies uzlabot pilsoņu dzīves kvalitāti, viņi izjutīs pozitīvas pārmaiņas vai dzīvē pilsētās un arī ciematos, un tādējādi pilsoņi varēs arī komunicēt ar savām pilsētām, ar savām valdībām. Un tas viss uzlabos um, veiksmīgas kaimiņa attiecības. Tālāk. Tehniskās palīdzības programmas. Rietum Balkāniem ir nepieciešamā kapacitāte sadarboties dažādu iemeslu dēļ. Nu, mēs saprotam ļoti labi, kā lietas notiek starp mums, mēs labi saprotamies, mums nav jāmācās svešvaloda, lai īstenotu partnerības programmas. Nu, mēs nākam no tā paša reģiona, mēs saskaramies ar tām pašām problēmām, mums ir arī tādi paši risinājumi šīm problēmām. Bet eh, runājot par šīm tēmām, jāņem vērā, ka Horvātija viena pati nevar vienmēr būt šo programmu priekšgalā. Jā, mums ir zināma pieredze programmu pārvaldībām. Nu, es domāju, nevienmēr tas nāk par labu Eiropas Savienībai un kandidātu valstīm, jo labākās programmas tomēr ir tehniskās asistentes programmas. Paldies! Anmerkungen, das war uns auch sehr wichtig, dieses Feedback zu haben. Ja, paldies par jūsu komentāru. Kā visām lietām dzīvē, ir priekšrocības un trūkumi, un daudz, kur es jums varu piekrist. Tālāk. Angelovs kundze no Bulgārijas, lūdzu. Thank you, Madam Chair. Um... Paldies, priekšsādātājs kundze. Vai mani var dzirdēt? Paldies priekšstādātājs kundzeles, paldies, ka organizējāt šo pasākumu. Tas ir ārkārtīgi svarīgs. Un uh, visu pirms es vēlētos norādīt, ka, protams, manuprāt, veiksmīgā Rietumbalkānu reģiona ekonomiskā integrācija Eiropas Savienībā būs iespējama tikai tad, ja mums ir lielāka savienojamība investīcijas Rietumbalkānos ir investīcijas Eiropā. Vēlētos turpināt savu paziņojumu bulgāru valodā, ja tas būtu iespējams. Bulgārijā augstu vērtēs savu dalību pārobežu programmās. Un šajās programmās mums ir iespēja veidot stabilas, ilgtspējīgas partnerības ar Rietumu Balkānu valstīm. Šo programmu ietvaros Bulgārija galvenokārt koncentrējas uz tiem pūliņiem, eh, kas jāpārvar kopīgajiem izaicinājumiem. No, mm, palīdzot sagatavoties kandidātu valstīm, un pievienošanai Eiropas Savienībai. Es teritoriālā sadarbība ir viens no galvenajiem elementiem jebkurai mm, valstī, kas kandidē uz pievienošanos Eiropas Savienībai. Mums vajadzētu koncentrēties uz eh, savstarpējiem savienojumiem reģionā, un tas ir priekšnoteikums uh, labākai sadarbībai Rietumbalkānu valstīs, arī lai būtu iespējama brīvā persona pārvietošanās. Un tāpat arī nu, vīde no tā tika iegūta. Mēs strādājam pie tā, lai būtu veiksmīga sadarbība starp reģionu valstīm, tostarp arī pētniecības jomā, meklējot pastāvīgas veiksmīgas sinerģijas. Nu, piemērs ir Eiropas makro stratēģija Daunavas reģionam, nu, tad šī makro stratēģija palīdz reģionam labāk integrēties. Tur darbojas 14 valstis, tu starp 3 Rietumbalkānu valstis. Un pievienošanās process līdz šim mums parāda to, ka uh, Ir svarīgi koncentrēties uz pārejas periodu, kad eh, kandidāta valsts pāriet uh, eh, dalībvalsts statusā. Un tādējādi ir ļoti svarīgi paredzēt nepieciešamos līdzekļus IPAM, jaunajā daudzgadu finanšu schēmā, uh, kopā ar finansiāla atbalsta programmu nekavējoties pēc pievienošanās lai nodrošinātu pievienošanās panākumus, visi izaicinājumi un visas procesa sekas būtu labāk um, mm, informatīvi jāizplata kandidāta valstīs un arī Eiropas Savienības dalība valstīs, un tad, nu, šis uzdevums būtu Rietumbalkānu valstu valdību rokās. Viņiem vajadzētu uh, Nu, pielikt pūles, lai labāk ziņotu par saviem mm, strateģiskajiem pievienošanās mērķiem. Un visbeidzot, es vēlos uzsvērt to, ka, lai nodrošinātu labāku teritoriālo integrāciju un labāku Eiropas perspektīvu Rietumu Balkānu valstīm, dažādiem eh, mehānismiem un instrumentiem būtu jāturpina uh, sniegt savu ieguldījumu veiksmīgai reģionālai sadarbībai. Lai būtu kohēzija, konsekvence un lai būtu samazināts atšķirības ar dažādiem reģioniem. Paldies par jūsu komentāru. Un tālāk komiķis kundze no Serbijas. Lūdzu. Thank you. Uh, Gordana Čomiņš, deputy speaker. Paldies, Gordana Čomiņš. No Serbijas. Nu, centīšos iespējami īsti, cik vien deputāti īsi var izteikties. Mēģināšu padalīties, kā, manuprāt, mēs visi kopā varētu rast uh, jautājumam atbildi. Uh, proti nauda, kas nāk no Eiropas Savienības nodokļu maksātāju kabatām un tā tiek veltīta mūsu reģionam, vai tas ir tā vērts, es nezinu. Nu, un um, mans, es nezinu, ir cieši saistīts ar to, ka, uh, ja skatos, kā tiek kontrolētas finanses Serbijā, nu, daudz kas ir darīts, lai novērstu Eiropas Savienības līdzekļu ļaunprātīgu izmantošanu. Uh, Mm, Tad to pašā laikā ir daudz tādu, kas varētu veiksmīgi izmantot šos līdzekļus. Kopumā vispārējā strateģiskā un politiskā pieeja uzlabojas Serbijā, uh, domājot arī par reģionālo sadarbību un ļoti sarežģītu, vēsturiski delikātu jautājumu risināšanu reģionā. Tomēr jautājums ir, kāpēc ir tik maz sadarbības, kad runa ir par eh, līdzekļiem, kas nāk no Eiropas Savienības fondiem. Kāpēc šī nauda nemudina cilvēkus sadarboties vairāk? Es dzīvoju šajā reģionā un to tiešām mīlu. Nu, lūk, es nezinu tiešām, kāpēc tas tā ir. Bet, ja godīgi, tad varbūt tāpēc, ka mēs esam atturīgi būt atbildīgi paši par savu nākotni un par savu reģionu. Mēs cenšamies risināt problēmas viens uz otru rēķinu. Un mēs ceram, ka Eiropas Savienība mums uzspiedīs risinājumus. Jo, nu, mēs dažkārt jums mānamies to saka, sakot, ka mūsuprāt jūs esat gudrāki un smukāki par mums. Nu, lūk, jautājums ir, kāpēc mēs neuzņemamies atbildību paši par savu reģionu. Nu, tur ir vesela virkne dažādu jautājumu un cēloņu tam visam. Nu, tas sasaucas ar jūsu ļoti pareizo jautājumu, kāpēc ir tik maz sadarbības, ja tam ir pieejami tik lieli līdzekļi. Uh, ko Eiropas Savienības nodokļu maksātāji ir gatavi mums atvēlēt. Nu, lūk, tās ir iespējas palīdzēt cilvēkiem, investējot infrastruktūrās, skolās, izglītībā, veselības aprūpē, visā tajā, ko mēs arī varam vērot praksē. Bet, nu, lūk, otrā daļa šai atbildēji ir mūsu nespēja atbildēt uz šo jautājumu. Ja jau ir visi pamatnosacījumi un ir iespēja uzraudzīt kā pašmāju, tā arī Eiropas Savienības līdzekļus, tad jautājums ir, kāpēc tas viss nav īpaši uh, atpazīstams un uh, plaši izmantots. Nu, piemēram, uh, Ja mēs vaicājam sabiedrībai, kurš tad investē, cilvēki domā, ka Krievija. Mm, faktiski Krievija nevienu centu neinvestē, bet cilvēku uztvere absolūti nesaskana ar faktisko investīciju avotu. Eiropas Savienības līdzekļi tiek labi tērēti kopumā un labi pārvaldīti. Protams, gadās ļaunprātīgas izmantošanas gadījumi tie gadās visur, un to mēs zinām. Uh, Bet, nu, lūk, manas bažas ir tādas. Kāpēc mums nav drosmes uzņemties atbildību par notiekošo mūsu pašu reģionā? Jautājums ir, kāpēc mums ir vajadzīgi starpnieki arī mūsu pašu sanāksmēs? Vai nu tas būtu Eiropas ārējās darbības dienests vai partneri no Eiropas Savienības, kas vēlas dalīties savās zināšanās ar mums? Viņi tik tiešām vēlas mums palīdzēt un ļaut attīstīties raitāk, nekā mums tas izdotos bez Eiropas Savienības. Nu, es nekad nepārtraukšu ticēt Eiropas idejas vērtībai un skaistumam. Un es gribētu, lai vairāk cilvēku arī Eiropā kopā ar mani atcerētos uh, un cildinātu šo te Eiropas ideju, kas faktiski ir miera projekts. Un jūsu reģions ir jūsu veiksmes apliecinājums. Tas nekādi nebūtu iespējams bez Eiropas idejas, par ko savulaik sapņoja dibinātāji tēvi 20. gadsimta vidū. Nu, lūk, un tas arī ir ļoti labi vērojams reģionā. Un es domāju, ka tas dažkārt tiek piemirsts Eiropas Savienības dalība valstīs. Uh, Un, ja mēs domājam par finansējumu, kas pieejams reģionā, to ir jātērē pēc iespējas labāk, lai panāktu iespējami vērtīgāku ietekmi un rezultātus. Nu, un jautājums, kā jūs un mēs galu galā varētu teikt, ka Mūsu panākumu atslēga ir jūsu atvēlētie līdzekļi un mūsu darbs tos atbilstoši ieguldot. Bet, nu, runa jau nav tik daudz par naudu. Lūk. Nu, es ceru, ka ir pienācis laiks reģionam tik tiešām rīkoties un atmaksāt ar labu par visiem jūsu uh, ieguldījumiem un pierādītu, ka ir vērts ieguldīt mūsos, ir vērts mums ticēt un ir vērts kopīgi ieguldīt kopīgā nākotnē, lai, nu, kurā brīdī tad arī mēs neiestātos. Es esmu pārliecināta, ka kaut ko iestāsimies. Iepaldies! Un došu arī pēdējiem runātājiem vārdam. Uh, ir tā, ka tulks straik, uh, streiko, un tad ir 6.30 precīzi arī jābeidz sanāksme. Tādēļ man jātājums, kurš no jums nesaprot angļu valodu? Kurš lūdzu nesaprot angļu valodu? Viss saprot, jā? Ja? Labi. Jo pēc tam turpināsim tikai angļu valodā. Labi, vēl vārds tad no ģenerāla direktorāta pārstāvjiem lūdzu. You can still speak in your language. Vēl ar vienu varat izteikties savā dzimtajā valodā, pēc 6.30 gan nevarēs. Zahvaļojums, senadātu ir ieči. Paldies! Nu, jāsaka, ka man eh, nav vairs jums jāstāsta par valsti, no kuras es nāku. Es domāju, ka jūs un arī citi man piekritīs, ka Melnkalne ir gana īpaša valsts reģionā. Dienvidslāvijas laikos arī mēs eh, bijām eh, nedaudz eh, specifiska valsts. Pēc teritorijas mēs esam vismazākā Rietumbalkānu valsts. Un iedzīvotāju Skaits saskaņā ar pēdējām aplēsēm ir aptuveni 600 tūkstoši, bet, nu, migrācijas rezultātā droši vien nu jau ir mazāk. Un, un savā ziņā tā ir zināma nepilnība. Domājot par integrēšanos Eiropas Savienībā. Mēs esam kļuvuši arī par NATO dalību valsti, esam tā kandidāta valsts, kas ir uzstākusi sarunas visvairāk eh, nodaļās attiecībā uz 23. un 24. nodaļu. Esam panākuši ļoti daudz progresa. Un vēl kāda mums īpaša pazīme - sadarbība pārobežu jautājumos. mūsu kaimiņu valstis nav Eiropas Savienības dalībvalsts, izņemot Horvātiju. Nu, un, protams, ka mūs no Eiropas Savienības šķir arī Adrijas jūra. Nu, tā nevienmēr ir priekšrocība. Pāri jūrai ir Itālija. Nu, lūk, Un, lai kļūtu par Eiropas Savienības dalību valsti, mums ir jāspēj līdzināties kaimiņu valstīm. Un ko tad mēs darīsim? Mēs eh, varam vērot eh, zināmu tempa sarukumu ceļā uz Eiropas Savienību. Mēs daļai esam izmantojuši atvēlētos līdzekļus, jautājums, vai veiksmīgi tur rādīs laiks. Un to mēs sapratīsim brīdī, kad kļūsim par Eiropas Savienības dalībvalsti. Ir nepieciešami vien un tie paši kriteriji visām dalībvalstīm. Vismaz eh, tāda ir ideja, bet es domāju, ka tā nav ne taisnīga, ne laba ideja. Jo nevar salīdzināt Serbiju un Melnkalni. Serbija ir eh, desmitreiz lielāka. Un nav iespējams mūs salīdzināt ar Bosniju un Hercegovinu vai kādu citu. Bosnijas Hercegovina ir divreiz lielāka nekā Melnkalne. Melnkalne ir vienīgā dalībvalsts reģionā, kas ir izpildījusi visus dinamiskos kritērijus, ja runa ir par gāzes un enerģijas tīklu integrāciju. Mums, protams, vēl jāpiestrādā pie 23. un 24. nodaļas. Un vēl ir viena, ir jāizteno dažādie pasākumi un izmaiņas. Uh, Nu, lūk, un es nedomāju, ka jebkad varēsim teikt, nu, lūk, tagad jau gan viss ir pabeigts, viss ir izdarīts. Piemēram, par korupciju runājot vai organizēto nodriedzību. Nu, ar to ir sarežģīti cīnīties. Ārkārtīgi būtisks ir finansējums. Jo mēs nevaram bez šī finansējuma risināt visas tās problēmas, ar ko saskaramies. Jo īpaši jau, ja runa ir par ārējo tirzniecību, visām Balkānu valstīm ir ārējās tirzniecības bilances deficīts. Un mūsu parāds ir lielāks nekā Māstrihtas kritērijos noteiktie 60%. Mēs esam vienīgā valsts reģionā, kas izmanto eiro. Līdz ar to mums nav pašiem savas monetārās politikas. Mums nav arī militārās politikas. Nu, ja pieļaujam kļūdas, tad eh, nu, tā ir mūsu paša vaina, bet te pašā laikā esam ļoti lielā mērā atkarīgi no Eiropas Savienības. No ekonomiskā un militārā viedokļa vislielākais eh, mums tuvais spēks ir Eiropas Savienības dalība valstis. Nu, tā kā ja iespējams, tad tik tiešām vajadzētu šīs sanāksmes eh, nobeigumā tomēr paturēt prātā atšķirības starp Rietumu Balkānu valstīm. Paldies! Jā, vielen dank, dankeschön, un ich sag's nochmal. Es... Paldies! Bet būtu ļoti labi, ja es tomēr sadarbotos savā starpā un izrādītu lielāku sadarbības gribu. Jums arī rodas tāds sajūta, ka mēs lai nebūtu tā, ka gatavojas, gatavojas un ka iestājas, un kas notiks. Mums vajag arī pēc iestāšanās brīža jūs turpināt savu veiksmīgu attīstību. Nevar būt, ka pēc tam jums Eiropas Savienība risinās jūsu problēmas. Uzreiz pateikšu, tā nenotiks. Labi, tātad vārds eh, ģenerāldirektorāts pārstāvēji, kas runās tieši par šo redzamību, sadarbību. Lūdzu, vārds jums! Okay, good afternoon, uh, Mrs. Gressler. Paldies, Grēslis kundze, godātie deputāti, godātie deputāti no dalībvalstīm un uh, IPAS uh, uh, finansējuma saņēmēji. Man šodien uzaicinās runāt tieši par visibilitāti, jeb redzamību un efektivitāti, ko nodrošina šie projekti. Tātad IPA. Pirms iestāšanās pārobežu sadarbības instruments ar dalībvalstīm. valstīm. Lūk, esam dzirdējuši um, daudz runas par sadarbību rietumu valstu starpā, uh, starp pašām valstīm. Un es tagad savukārt vēlētos um, Te ir divas programmas, faktiski ir IPA, IPA valsts starpā, un otrs ir uh, starp IPA saņēmējiem un dalībvalstīm. Un lūk, šīs ir programmas. Par ko atbild uh, uh, Urban Policy ģenerāldirektorāts. Tātad, lai es runātu par atpazīstamību, redzamību un efektivitāti. Un reiz arī sadarbību ar Turciju. Sāksim nedaudz vēsturiskais konteksts. Vēlos atgādināt vispār šīs programmas mērķus. Uh, Tieša tiesa šīs programmas dod ieguldījumu gan Eiropas Savienības paplašināšanas rīci politikā, gan arī Eiropas teritoriālajai sadarbībai. Tās mērķim. Tas tad iziet no Eiropas Savienības kohezijas politikas. Tātad iekšēja politika un paplašināšanās vai no nu, tādā piekļu, pievienošanās politika. Tālāk. Te jūs arī varat redzēt šīs teritorijas, kas ir iekļaut šajā projektā. Tad ir trīs mazākie reģioni pašā pierobežā. Tad tieši uzsvars ir uz pierobežu un tās iespējām, ko varam sasniegt ar Eiropas līdzekļiem. Tālāk jūs redzat arī programmu sarakstu un attiecīgojam budžeta līdzekļiem, kurus mēs saucam par aploksnēm, ko ņemam no kohēzijas politikas un IPA programmas vienā līdzīgās daļās. Tas, protams, ir mazāk ne, nekā IFA IPA valsts starpā. Par efektivitāti. Nu, te parādās vairākas tādas interesantas lietas, kas jau ir iebūvēts šajās programmās pašās par sevi un kas ir vērst uz um, šo programmu efektivitāti. Tādēļ ļoti svarīgi ir runāt par pārvaldību un, piemēram, kritērijiem, lai šī pārvaldība vispār notiktu tad mēs runājam par pārobežu projektu, kas ir jāizteno, tad vienmēr ir jāpiesaistīs mums partneri no vismaz divām valstīm. Viens no mm, dalībvalsts, no otras nedalībvalsts, lai nodrošinātu šīs investīcijas un kopīgi projektu īstenot. Šīs partnerības ietveros ir jānodrošina tas, kā ir viens projekta partners, kurš ir vadošais kas uzņems arī savu atbildību par projektu kopumā. Tad tas ir vai no arī kandidātu valsts vai Eiropas Savienības dalībvalsts. Tādā veidā reģionālie un vietējie dalībnieki, pilsoniskā sabiedrība var sadarboties ar Eiropas Savienību, tās dalībvalstīm, pašvaldībām, vietiem spēlētājiem uz vieniem spēles nokateikumiem piemērot standārts noteikums Eiropas Savienības uh, tiesības ļoti precīzā veidā, sadarbības veidā. Tālāk, uh, efektivitāti raksturo arī šis ietvers, kas skaidri nostiprināts arī kohēzijas politikas regulā, un mēs saucam vietnoto normu regulā, kas kalpo kā atskaits punktu arī šiem visam programmām. Un tādā veidā mēs nodrošinām, kā pašas programmas sākumā mēs skaidri uzsveram indikātors, rādītājs, tad ir ļoti skaidri šie mērķi. Kas ir jāsasniedz? Gan fiziski, gan finanšu jomā. Un tālāk tad šis progress eh, ir jāpārbauda, un to pārbaudām divas reizes programmas plānošanas vidū, kas nozīmē 19. gadā. Tas vēl būs tātad, nākošais gads notiks, kad mēs izvērtēsim programmu, kur viņi sasnieguši šos rādītājus, atskaits punkts. Un gal galā šīs programmas arī no 23. gadā, kad būs visi plānošanas programmas noslēgums, mēs skatīsim vēlreiz sasniegtos mērķus. Un varam jau runāt arī par iespējamiem sodiem. Jā. Neviens, protams, nevēlas, lai tas tā notiktu, lai programma zaudētu finansējumu, tāpēc, ka, nu, būtu jāveic korekcijas vai ap, iesaldētu maksājumus, bet tomēr tas tā var notikt jau. Citēšu vidstermiņā EPA, IPA e 2 instrumentu kur runājam par programmu Eiropas Savienības pievienoto vērtību. Tas atkal tiek atkārtots, un es domāju, neviens jau, protams, nav no neapšaubījis, ka šī pārobežu sadarbība nu, tiešām iezīmē pienoto Eiropas Savienības pienoto vērtību, jo neviens nav gatavs to finansēt. Tālāk, kur mēs runājam par šo pārredzamību, šīs programmas notiek uh, kopējās pārvaldības modeļa ietveros. Tas nozīmē, ka abām pusēm dalībvalstīm atbildīgai iestādēji, kas pārbild par šiem programmām, un komisija no otras puses par to atbild. Tātad programmu iestādēm ir atrunāts pilnvaras, un tas ir atrunāts pašā regulā. Visām programmām ir jābūt skaidrai komunikāciju stratēģijai, komunikāciju plāniem. Tāpat arī jāizveido ir skaidrs um, webportāls, un tātad informācija jābūt vienviet skaidrā portālā. Piemēram, Grieķija sadarbībā ar bijušo Dienaslavijas Republiku Maķedoniju, kurā mājaslapā ir iekļaut visi šie būtiski elementi. Cits piemērs par atpazīstamību. Eiropas sadarbības diena. To mēs esam izveidojuši un attīstījuši interaktu programmas ietvaros. Tas ir veids, kā mēs palīdzam un nodrošinām, lai viss šīs programmas darbotos, un tas tieši notika 21. septembrī visā Eiropā, bet arī tieši paplašināšanās valstīs tika skaidri pat pieteiktie nozīm notikumi, ar ko mēs pasvitrojam Eiropas Savienības un arī ne Eiropas Savienības iedzīvotājiem uh, Ko īsti nozīmē šīs programmas un kādi ir sasniegumi, rezultāti? Un aicināt jūs visus līdz ar to arī piedalīties šajos pasākumos. Te ir ļoti tādi interesanti, dzīvespriecīgi, skaisti notikumi. Un varbūt arī šobrīd tieši mēs varētu noskatīties šo video, kas ir sagatavots par Eiropas sadarbības dienu, un ko arī izmantoja uh, programmas sadarbības ietvaros. Un tālāk nākamais, ko mēs saucam IPA atpazīstamības, redzamības, jau otrais posms. Iespējams, būsiet dzirdējuši par Eiropas nedēļu reģionos un pilsētās. Tā ir lielākā, lielākais notikums pasaules mērogā, kurā piedalās 6000 dalībnieku, 100 plus dažādi veidi notikumi, darba, semināri. Un katru gadu mēs organizējam arī šādu semināru. Arī tieši stāstam par IPA sasniegumiem